Good morning. Labrīt. Lūdzu, uzlieciet austiņas, es runāšu spāņu valodā. Bueno, pues eh, empezamos. Repito, buenos días a... Visiem uh, labu rītu. Un sāksim uh, mūsu sanāksmi. Tā būs uh, otrā ziņojuma izskatīšana attiecībā uz uh, Eiropas Savienības stratēģiju. Tas ir Havita kunga eh, ziņojums, mūsu referents ziņojums. Ir 26 kompromisi par grozījumiem. Un gribētu dot vārdu mūsu referentam, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! Es savā prezentācijā pievērsīšos galvenokārt kompromisu grozījumiem, par kuriem mēs vedām sarunas šonadēļ, un es gribētu pateikties uh, visiem ēnu referentiem, un uh, šis ir ļoti svarīgs jautājums, kurā ir dažādi viedokļi parlamentā, līdz ar to sarunas bija diezgan sarežģītas, un pateicos visiem kolēģiem, kas tajās iesaistījās. Es gribētu pateikt um, visiem komitejas deputātiem, uh, to, ko mēs teicām jau pirmajā viedokļu apmaiņā, proti, ka šī nav steidzamības rezolūcija Eiropas parlamentā par Irānu. Tas nav ziņojums par Irānu. Tas nav tāds aprakstošs ziņojums par visu, kas notiek Irānā. Šis ir ziņojums par uh, Eiropas Savienības attiecību paplašināšanu ar Irānu kodola nolīgumu ietvaros. Un eh, skatot kompromisus, eh, gribu aicināt eh, to ņemt vērā. Centīsimies izveidot tādu ziņojumu, kas būtu konstruktīvs un uh, sasniegtu mūsu mērķi, proti iekļaut Irānu atkal starptautiskajā kārtībā un tas attiec uz visām daļām starptautiskā kārtībā, proti arī starptautisko normu un principu ievērošanu, jo tas ir ļoti svarīgi mums. Bet, protams, ka ziņojumam ir jābūt godīgam un taisnīgam, un šajā pirmajā nodo, viedokļu apmaiņā uh, es dzirdēju, ka bija jomas, kurās kolēģiem šķita, ka līdzsvars nav pareizais. Es, viņa, es viņus ļoti uh, cītīgi uzklausīju, un es ceru, ka šajos kompromisu grozījumos esmu ņēmis vērā visas paustās bāžas. Un uh, es neizskatrošu visus uh, iemeslus, varu atbildēt, protams, uz jautājumiem. Uh, Pirmajā un trešajā mēs uh, atsaucamies vairāk uz augstās pārstāvs vicepriekšsēdētājas īpašo lomu, uh, vadot uh, komisiju, kas ieviesīs kodolnolīgumu. Un ir arī īpaša darba grupa ārlietu darbības dienestā. Un mēs uzsveram arī, ka ir jāatver delegācija Teherānā. Un kompromisa sanāksmē man par to jautāju, bet es uh, šeit iekļāva komisijas kompetences. Kāpēc? Tāpēc, ka vēl joprojām nav Teherānā īsti uh, saprotama, uh, kāda ir komisijas un kāda ir dalībvalstu loma. Tad, kad es biju Teherānā, es uh, tiešām skaidroju kolēģiem, ka ja mēs atvērtu delegāciju, tad tā būtu liela atšķirība. Uh, tas nav tikai lēmums šeit Briselē un budžetārs uh, lēmums, bet tas arī attiec uz Teherānu. Un es uh, ceru, ka mēs tiešām varēsim to panākt. Runājot par septīto kompromisu, tur ir runa par caurskatāmību, brīvo tirgu un korupcijas apkarošanu. Visi šie jautājumi uh, Eh, kas mums ir svarīgi. Un eh, tas, kā mēs šeit to prezentējam, mēs negribam viņiem lasīt lekciju, tas nedarbosies, mēs nesasniegsim mūsu mērķi, bet mums ir jāatzīst, ka Irāna ir uzņēmusies virkni saistību un ka viņiem ir rīcības plāns un arī eh, finanšu rīcības darba grupu, un mēs to varam atbalstīt. Tas uh, arī sasniedz uh, Eh, to, eh, ko mēs vēlamies šeit sasniegt. Proti, mēs vēlamies brīvu tirgu, korupcijas apkarošanu un tā tālāk. Bet, eh, ja mēs tā to formulēsim, tad mūs uzklausīs Teherānā, un es lūdzu jūs izpratni tam. Ir viens tiešām grūts, smags jautājums, un arī interkomitejā kolēģi piekrīt, tās ir ASV sankcijas, un visas tirsniecības delegācijas uh, Eh, tādas, tādas ir apmēram 15, kas eh, devušās uz Teherānu. Komisāri ir devušies, lai veicinātu izniecības attiecības. Eh, šīs te ASV sankcijas ir būtisks šķēršlis. Protams, ka tas ir viņu zinā, ko dara ASV. Mēs nevēlamies, lai mūs apvaino antiamerikānismā bet tā pašā laikā mēs vēlamies arī atbalstīt Eiropas uzņēmēju intereses, un mēs esam izvēluši, izvēlējušies tādu formulējumu, kas uh, to varēs panākt, jo īpaši desmitajā kompromisa grozījumā, mm, kur mēs atbalstām panāktās vienošanās. Tās ir ļoti svarīgas vienošanās, kas uh, veidos uh, uzticības uh, klimatu, kas veicinās vēl jaunas investīcijas. Tātad tā ir ļoti konkrēta atsauce, kas mums ir par vīdi 11. un 12. kompromisā. Es uh, ņēmu vērā Burknera kunga ieteikumu. Mēs vēlamies sadarbību enerģētikas jomā. Tā ir liela iespēja viņiem un mums. Uh, Un uh, tas ir arī klimata kontekstā ļoti svarīgi, un es ar prieku pieņēmu šo uh, grozījumu elementu. Man bija ļoti laba tikšanās Teherānā ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā vīdes jomā. Un es domāju, ka tas būs um, uh, arī tā būs iespēja uh, attīstīt attiecības ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām Irānā, un to jūs redzat 12. grozījumā. 13. mums ir vajadzīgs migrācijas dialogs kā mums ir ar citām valstīm. Mēs runājam par Turciju un tā tālāk, un eh, daudziem ir bāžas par to, un tāpēc šeit ir ļoti piesardzīgs formulējums par dialogu. 14. ļoti konkrēti, un es biju universitātē Teherānā, tur ir ļoti konkrēti priekšlikumi par apvārsni 2020 lai sniegtu palīdzību projektiem, un arī Erasmus ir jāpiemin, un virkni kolēģi to atbalsta, un studentu apmaiņa. Eh, tā ir liela iespēja mums eh, Eiropā. Un pāriešu pie nākamā. Par cilvēktiesību jautājumiem kā jau teicu, tā nav steidzamības rezolūcija, bet te ir jābūt uh, visam pareizam. Mēs šeit eh, runājam par eh, nāves soda eh, izmantošanas samazināšanu un galu galā arī atcelšanu, arī apturēt nepilngadīgo sodu izpildus. Tur mēs tiešām vēlamies panākt progresu ar Irānu. Ir arī citos jautājumos, piemēram, vārda brīvības jautājumā. Bet šeit ir jāatrod pareizais formulējums, lai šos mērķus sasniegtu. Uh, bet kolēģi šeit uzskatīja, ka formulējums nebija pietiekami skarbs. Bet jūs redzēsiet, ka par uh, e, nāvisodu mēs prasām pilnībā to atcelt, mēs uh, aicinām uh, e, iestanot moratoriju, un es ceru, ka tas ņem vērā to bažas, kas tās pauda. Kas attiecas uz Irānu un Saudārābiju, Tur ir izveidots 16. kompromiss, kur tiek aicināts visas reģionālās valsts, jo īpaši Sauda Arābiju un Irānu, eh, at, atturēties no um, eh, atbalsta uh, bruņotām grupām reģionā un um, tādas agresīvas retorikas. Jā, šeit nav runa tikai par Irānu, un es ceru, ka tas ir kompromiss, ko cilvēki varēs uh, pieņemt. Tur ir runa par Irānu arī. Un arī par reģionu kopumā. Es zinu, ka laika nav daudz. Kompromiss par vēlēšanām un demokrātisko attīstību Irānā. Tā atkal bija joma, kur uh, kolēģiem šeit uh, gribējās mainīt šo līdzsvaru. Mēs esam uh, tur panākuši būtiskas izmaiņas tekstā, un tagad tiek teikts, ka jāpaplašina uh, iespējas politiskam plurālismam, un tur ir aicināts Irānā atļaut brīvas un uh, taisnīgas vēlēšanas. Mēs uh, par to diskutējam kompromisu sanāksmē, un es ceru, ka to tagad varēs arī uh, visi atbalstīt. 22. ANO īpašais uh, ziņotājs par to ir, uh, tas ir jūtīgs jautājums Irānā, bet mēs atbalstām ANO īpašos mehānismus, un uh, tas tagad ir iekļauts, jo kāda no grupām to ieteica, un es ceru, ka šis formulējums būs uh, pieņemams visiem. Respektēt uh, reliģisko brīvību, minoritātes, tas daudziem kolēģiem šeit uh, ir svarīgi, un es ceru, ka 24. grozījā, grozījumā jūs to arī redzēsiet atspoguļotu. Par dzimumu līdztiesību sieviešu tiesības, jo īpaši seksuālo orientāciju, tas ir ļoti uh, um, jūtīgs jautājums. Uh, tātad uh, šis dzimuma pants, 25. kompromiss, uh, tas arī to iekļauj. Protams, ka es gribu uzklausīt kolēģus šeit. Sakiet, vai līdzsvars tagad ir pienācīgs, bet es ceru, ka mēs varam pieturēties pie šī ziņojuma filozofijas Es ceru, ka grupas, grupu sanāksmēs sapratīs, diskutējot par šo ziņojumu, mm, un redzēs to kā tādu, kas tiešām tiktu uzklausīts galu galā, kas arī kaut ko panāktu Teherānā, un kas atbalstītu uh, mūsu svarīgu Eiropas Savienības ārpolitikas mērķi. Uh, Tas ir tieši tik, cik svarīgs ir šis ziņojums, un mums ir atbildīgi jāuzņem šis darbs parlamentā, lai šo procesu atbalstītu. Gracias, Howitt, por su, por su trabajo. Paldies, Havit kungs, sirsnīgi paldies par jūsu paveikto darbu, un paldies arī par uh, jūsu stāstījumu. Adaktuson kungs. Uh, thank you, Chair. Dear colleagues. Paldies. Um, Priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Es ar lielām bažām lasīju jau šo rezolūcijas priekšlikumu no paša sākuma. Orģinālajā tekstā ir 2500 uh, vārdu. Cilvēktiesības minēts trīs reizes. Cilvēktiesību pārkāpumi uh, tiek kritizēti vairākas reizes, bet nevienu reizi tekstā nav, netiek uh, nosodīta šī brutālā diktatūra, runājot par cilvēktiesību pārkāpumiem. Eh, būtībā šī rezolūcija ir pilnīgā kontrastā ar visiem uh, cilvēktiesību ziņojumiem par cilvēktiesību situāciju Irānā. Amnesty International ziņojums saka, ka situācija cilvēktiesību jomā uh, Irānā pamazām pasliktinās. Netiek panākts nekāds uzlabojums un nav arī gaidāms tāds. Mēs zinām, ka Irānas uh, diktatūra uh, vajā un soda savus iedzīvotājus un pārkāp cilvēktiesības. Vēl vairāk šis režīms, kā mēs zinām, uh, šis režīms ir viens no galvenajiem atbalstītājiem Hezbollah, Hamas un citām militārām teroristu grupām. Lai stiprinātu savas pozīcijas kā reģionālās vāra, uh, Irāna uh, uh, piedalās dažādos karos arī Sīrijā, Irākā un Jemenā. Irānas režīms uh, atbalsta cilvēku ciešanas un arī ir līdzvainīgs šis režīms tūkstošiem cilvēku bojājā. Nekas no tā nav minēts šajā ziņojumā. Ja kodola nolieguma parakstīšana nozīmē, e, ka Eiropas Savienība uzskatīs tagad Irānu par uzticamu partneri, tad mums vajadzētu būt labāk piesardzīgiem. Nesen Economist e, tika publicēts raksts, kur tika paustas būtiskas bāžas par šo Islāma republiku. Es citēju. Tie, kas cerēja, ka kodola nolieguma parakstīšana starp Irānu un citām varām Uh, varētu stiprināt uh, reformistus uh, valstī un vājināt reliģiskos konservatīvistus, viņiem vajadzētu pārskatīt savu, savus uzskatus. Protams, ir pozitīvas izmaiņas šajā jaunajā tekstā, bet ar to nepietiek. Kopā ar dažiem kolēģiem esmu iesniedzis vairākus uh, grozījumus, kuri skaidri uzsver to, cik svarīgi ir cilvēktiesības uh, likt uh, pašā pamatā Eiropas Savienības un Irānas attiecībām. Vispēcot gribētu teikt, ka Irānas tautai e, ir vajadzīgs mūsu atbalsts, viņi to ir pelnījuši savā cīņā par brīvību, demokrātiju un cilvēktiesībām. Paldies, priekšsādātāji! Think, yes. Paldies eh, par šo runu. Mēs šobrīd uh, skatām priekšlikums, un es uh, gribētu atgādināt, ka šī nav pēdējā tikšanās un diskusija par šo jautājumu. Un situācija ir arī tāda, ka tagad mēs esam jau pavirzījušies uz priekšu. Pēc ēnu referentu diskusijām, kas mums bija par šo jautājumu, bija būtiskas uh, izmaiņas uh, eh, Havitkunga priekšlikumos. Jūsu bāžas cilvēktiesību jautājumos ir pamatots, bet daudzas no tām arī tika ņemtas vērā. Gan runājot par nāves sodu, gan par uh, cilvēktiesībām kopumā. Un es domāju, ka mēs uh, esam uz pareizā ceļa, Es vismaz kā ETPN referents to tā redzu. Un tagad vārds uh, Tānoka kungam. Um, just... Es uh, pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts par uh, uh tiešām nosodāmo uh, cilvēktiesību situāciju Irānā, un es vienmēr esmu aktīvi kritizējis Irānu mulas režīmu. Kopš esmu šajā parlamentā 17 gadus to esmu darījis. Un es uh, atzīstu, ka cilvēktiesību jomā ir bijuši daži minimāli, gandrīz kosmētiski uzlabojumi, varbūt, lai eh, parādītu um, startautiskiem kritiķiem, ka viņi kaut ko dara. Un uh, Irāna ir arī parakstījusi dažādas cilvēktiesību konvencijas, startautiskas konvencijas, kaut gan ar lielām iebildēm sakot, ka uh, tās nav piemērojamas, ja tās ir pretrunā ar šariāta likumu eh, vai Irānas eh, Islāma Republikas likumdošanu. Bet ir bijušas tā šādas izmaiņas. Pirms desmit gadiem mums izdevās panākt eh, moratoriju um, attiecībā uz uh, nomētāšanu akmeņiem sievietēm, kuras ir uh, krāpušās laulībā. Tagad nav īsti skaidrs, gan kāds ir šī moratorijas status, Es uh, tikos ar Irānas uh, Amnesty International komandu. Viņi eh, patiesībā ir konstatējuši, ka ir šausmīgas, uh, šausmīgi pārkāpumi, piemēram, uh, tiek uh, izpildīti sodi nepilngadīgajiem par uh, narkotika noziegumiem un uh, arī, uh, piemēram, homoseksualitāte tiek sodīta un uh, laulības pārkāpšana tiek sodīta. Uh, Bet es tomēr saprotu, kāds ir Havita kunga uh, uh, arguments, proti, ka uh, apvienotās, uh, tātad savienotās valstis un uh, dalībvalstis Eiropas Savienībā un uh, uh, apvienotā karaliste ir atvērusi vēstniecību, mans draugs ir kļūst par vēstnieku. Uh, bet eh, pēc šī nolīguma mūsu eh, spēks, mūsu ietekme būs lielāka, un tādējādi mēs varēsim kaut ko ietekmēt. EKR grupa un mēs daudz par to esam diskutējuši, mēs lielā mērā atbalstām šo ziņojumu un kompromisu grozījumus. Es pavadīju divas stundas ar Ričardu un viņa komandu, vedot sarunas par to, dažas lietas mēs izmainījām, varbūt, ka šis tonis nebija pietiekami kritisks, man liekas, ka mēs esam to nedaudz padarījuši skarbāku, paužot plašāku kritiku, bet šī te plašākā stratēģija attiecībā uz Irānu ir e, jābūt tā, ka mēs ceram uz e, uzlabojumiem, ceram uz labāku dialogu, uz izpratni un ceram uz e, kodola noliegumu ieviešanu. Mēs ceram, ka um, Irāna atturēsies atbalstīt teroristu organizācijas, kā piemēram Hezbollah vai Hamas. Mums viņiem ir jādod šī iespēja, jo alternatīvas nav īpaši pievilcīgas. Ko tad vēl mēs varam darīt? Galu galā Um, šis kodolnoliegums bija ļoti kontroversionāls, un es, uh, kā jau jūs zināt, esmu Izraels draugs, bet uh, alternatīvas vienkārši nebija īstenojams, un lai novērst to, ka Irāna kļūst par kodolu varu, bija jāpanāk šis nolīgums. Tagad mums ir jāpatur spēkā šis spiediens ar uh, visiem veidiem, kas ir mūsu rīcībā. Piemēram, varbūt ir jādraud ar sankciju at, atkal ieviešanu Mums ir jācenšas uh, veidot plašāku dialogu, intensīvākus kontaktus, un um, es ticu, ka galu galā Irānas tauta uh, vēlēsies kaut ko daudz labāku šai lieliskajai valstī. Paldies! Paldies! Mans priekšlikums ir īsi uzklausīt uh, Sakurādā, kas ir uh, referents, un tad Lokbīlers kundze, un tad uh, turpināsim uz konkrēto kompromisu priekšlikumu pamata tur vēlāk. J. Un uh, starp laikā Austrālijas delegācija ir ieradusies. Laipni lūdzam, vai visi piekrīt šādai pieejai? Tad sakrāra kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Kolēģi, viesi. Uh, Mēs zinām, ka Irāna uh, mums ir ļoti svarīga politiski, mūs arī ekonomiskas attiecības ar Irānu ļoti interesē tagad pēdējā laikā. Mēs mm, piedzīvojam sarežģītu posmu mūsu attiecībās, bet tagad uh, tika uzsākts ambiciozs dialogs, lai atjaunotu sastarpēju uzticēšanos un aizstāvētu sastarpējās intereses, uh, lai palīdzētu Irānas iedzīvotājiem un arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem, lai šīs attiecības būtu apusē izdevīgas. Paldies Havita kungam par ziņojumu, paldies par kompromisa priekšlikumiem. Es uzskatu, ka kompromisa priekšlikumi lielākoties uh, atspoguļo uh, autentiskā dialoga nepieciešamību dažādos līmeņos un tiek uzsverts arī jomas, kur uh, Tas var notikt uh, ar īpašu izdevīgumu visām ieinteresētajām pusēm. Varbūt dažus kompromisus te varētu uh, vēl uzlabot, da, jo dažos uh, no tiem ir izlaisti daži aspekti, kā piemēram cilvēktiesības un to garantēšana. Uh, Piemēram, konstitūcijā jānodrošina tiesības uz taisnīgu tiesas procesu. Tad Eiropas parlaments uh, jau agrāk norādīja uz uh, ANO lomu šajā dialogā. Irānas valdība jāaicina labāk sadarboties ar ANO, jāļauj uh, novērotājiem uzturēties neierobežoti valstī un uh, veikt novērojumus, un es ceru, ka kompromisi attiecīgi varētu tikt uh, vēl uzlaboti, lai mēs varētu pieņemt tekstu galīgajā redakcijā. Labi, paldies. Uh, profesors Bihners ir um, uh, referents pie šī ziņojuma. Viņš nevarēja ierasties šodien. Viņš vēlas uzstāt uz 362 um, un 428 grozējumu, par kuriem noteikti jābalso um, atsevišķi. Viņa prāt. Paldies. Paldies, Logvīlis kundze. Turpina priekšsēdētājs. Bet paskatieties, cik daudz grozījumu pārtījas, uh, tas ir politiskās grupas, uh, ir iesniegušas. Um, Tad varētu vairāk varbūt piedomāt pie līdzsvara, kas šeit ir sasniedzams. Mūsu uzsvars eh, šeit ir uz cilvēktiesībām, bet, eh, piemēram, ja mums izdosies atturēt Irānu no um, kodolieroču attīstīšanas, tad tas arī ir jautājums, kas ļoti svarīgs cilvēktiesībām. Uh, nevajadzētu par to arī aizmirst, un es domāju, ka tā top kaut kas patiesi svarīgs referentam vārds. Es arī uh, vēlos sveikt uh, mūsu godātos viesus, un uh, tagad reaģējot um, uz izteiktiem komentāriem. Es domāju, ka priekšsēdētājs uh, noslēgumā ļoti uh, pareizi apkopoja situāciju. Es daudz pats esmu rīkojies cilvēktiesību jomā, mm, esmu darbojies dažādās cilvēktiesību grupās, uh, esmu sastrādājies, sadarbojies ar Amnesty International, uh, komandu, un eh, tik tiešām viss, kas skar cilvēktiesības, tika noformulēts ļoti rūpīgi šai ziņojumā, un es cenšos uzlabot cilvēktiesības Irānā, sakot kaut ko tādu, kas varētu arī uzrunāt cilvēkus, uzrunāt mūsu partnerus, jo no formulējuma daudz kas ir atkarīgs. Uh, un padomājiet, ar, uh, šeit ar šo ziņojumu mēs varam, uh, piemēram, samazināt nāves soda izpildīšanu, izpildīšanas biežumu Irānā. Un tas ir um, ārkārtīgi svarīgi mums visiem domā, un īpaši man, jo, kā jau es teicu, cilvēktiesības ir kaut kas, kas ļoti tuvu manai sirdī. Paldies! Um, es domāju, ka mēs sasniegsim labu rezultātu uz tā pilnīgi jūtu. Un tagad vēlos sveikt Bišops kundzi, Austrālijas ārlietu ministri un uh, viņas kolēģi Stīvena Džobo, kas ir Austrālijas tirsniecības turismu un investīciju ministrs. Um, liels paldies jums par ierašanos šodien! Domāju, ka labi, ka mums notiek šāda sadarbībā ar ārpolitiku. Tur šķiet, gan pie mums, gan Austrālijā nodarbojas ekskluzīvas sievietes. Nu, tad uh, nav jābrīnās, ka pēdējā laikā ārpolitika kļūst aizvien tāda loģiskāka. Nu, tad eh, arī tirsniecības attiecības ir kaut kas ļoti svarīgs. Es Austrālija parakstījušas 2015. Eh, gadā ietver nolīgumu. Jūs, Debišops kundze un Magrīnī kundze no mūsu puses to parakstīja. Mēs, kā komiteja, tagad uh, esam gatavi darboties, lai šī vienošanās pēc iespējas ātrāk stātos spēkā. Arī bilaterālā tirzniecības eh, vienošanās top. Nu, lūk, tad šādi mūsu bilaterālās tirzniecības attiecības arī virzīsies uz priekšu. Startautiskā sadarbība ar Austrāliju drošības pret terorismu, migrācijas patvērumu, cilvēktiesību, tirzniecības politikas un citās jomās arī atrodas uz laba ceļa un um, te mums ir daudz apdraudējumu, tā kā aizsis dažs uh, apdraudējums uh, uh Dienvidaustrumāzijā, Klusā okeāna baseinā. Un, mm, mēs runājam gan par milzīgiem attālumiem, bet uh, tāpat laikā par ļoti ciešu sadarbošanos. Es saprotu, ka šajā reģionā Austrālija ir ļoti plašas ekonomiskās intereses, līdz ar to jūs un, protams, mūs interesē stabilitāte reģionā, bet ASIS dažu teroraktu dēļ šī stabilitāte tiek apdraudēta. Un, un tāpēc mūs ļoti interesē atrisināt jautājumus, kas pagājušo nedēļu atkal tika celti. Uh, proti attiecības ar uh, Dienvidu Austrumāzijas valstīm, Ķīnu, uh, no, tas, kas notiek uh, Dienvidu Ķīnas jūrā un uh, kā mēs varam ievirzīt uh, turpmākus notikumus tādā mierpilnā gultnē. Mūs interesē vēl arī kaimiņattiecību politika, migrācija, patvāruma lietas. Tas viss pats par sevi ir ļoti svarīgs. Arī bēgļu politika pēdējā laikā kļūst aizvien relevantāk, un tad mūs interesē arī jūsu pieeja bēgļu jautājumu risināšanai. Par to gan ir ļoti strītīgas pozīcijas. Varbūt jūs varat pastāstīt par jūsu pieredzi. Es ļoti priecātos. Lieliski, ka Austrālija un Eiropas Savienība ir kopīgas iniciatīvas, un ka šodien ar komisijas vicepriekšsēdētājiem Magrīnī kundzi jūs veidojat platformu ES Austrālijas politiskajām, ekonomiskajām un pilsoniskās sabiedrības attiecībām, ka šī platforma uh, Uh, un šis fórums novedīs pie jaunām intensīvām diskusijām šajā jomā. Varbūt jūs varētu izteikties arī par Brexit, jūs teikt jūsu viedokli, ja tam paliks laiks. Es uh, dzirdēju, ka Austrālijā sākusi uh, vai vēlas tuvāk laika sākt sarunas ar Lielbritāniju par tirzniecības attiecību nolīgumu. Bišops kundze, jums vārds. Paldies, Broka kungs. Man uh, milzīgs prieks būt šeit. Paldies uh, Eiropas parlamenta deputātiem uh, par to, ka mums ir man un kolēģim Čabo ir iespēja runāt ar jums šodien. Prieks būt atkal Briselē un runāt šajā komitejā, jo šajā aizvien globalizētākajā pasaulē viss uh, kas svarīgs mums, ir svarīgs arī jums, un uh, otrādi mm, jūsu darbs šeit ir ļoti uh, svarīgs Eiropas Savienības pilsoņiem un arī uh, starptautiskiem partneriem, tā skaitā Austrālijai. Mums ir dalīta vēsture, mums ir kopīga pieredze, idejas, intereses Austrālija un Eiropas Savienības Savienība dala arī vērtības. Mums ir kopīgas vērtības. Mēs teicam demokrātiskumam, tiesiskumam, cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, atvērtai tirzniecībai, ekonomikai, pakalpojumu un preču brīvai plūsmai, inovācijām, labākai dzīves kvalitātei. Un tam, ka vajadzētu labāk pārstāvēt Eh, pilsoņu intereses globalizētajā tirgu. Mēs piedarām pie G20 valstīm, mums eh, ir eh, ļoti labi attīstīta ekonomika. Nu jau 25 gadus pēc kārtas mūsu ekonomika aug, un mūsu labklājības noslēpums ir liberalizēta tirzniecība un atvērta tirgi. Globalizētajā pasaulē mēs pārvarēsim izaicinājumus sadarbojoties. Un, um, Eiropas Savienības jaunā globāla stratēģija ir uh, soli šajā virzienā, kas mums ļoti patīk. Līdz ar to mums ir daudz kas kopīgs. Un um, nav apbrīnojami, ka mēs esam pilnīgi tādi dabīgi partneri daudzās lietās, uzņēmē darbībām, pilsoniskās sabiedrības lietās un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka mēs esam partneri arī drošības jomā. Uh, vēlamies kopīgi aizsargāties pret terorisma draudiem un stāties pretī šiem drošības izaicinājumiem. Mēs jau nodemonstrējām pasaulē, ka kopīgiem spēkiem varam ar to cīnīties. Austrāliju tiešām satricināja nesenais terora uzbrukuma vilnis arī šeit Briselē, Eiropas sirdī, un mums jāizskauž uh, Eh, šis eh, ASIS Daeša mērs. Mums, eh, mēris mums kaut kas mm, konstrukt, mums konstrukt, jāsāk konstruktīvs dialogs, lai um, tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Vēlamies labāku stabilitāti tuvajos austrumos un uh, Uh, mieru valstīm, kur šobrīd plosās karš. Citādi uh, ISIS dažs mums neizdosies uh, pilnībā eliminēt. Mēs šim mērķim sadarbojamies ar daudzām valstīm pasaulē. Mēs nosūtam militāro personālu uz Irāku, piemēram, bet arī administratīvas izmaksas dzīmumu dzimumu vienlīdzība, finansiāla palīdzība. Tas viss atru, ir ierakstīts mūsu darba programmā. Mēs arī skatāmies uz to, kas notiek citās valstīs, piemēram, Ukrainā. Mēs cenšamies piemērot arī sankcijas tur, kur tas nepieciešams pēc Malaizijas. Uh, Uh, līdzsabiedrības uh, uh, līdmašīnas katastrofas. Mēs aktīvi piedalījāmies meklēšanas aktivitātēs, jo uz borta atradās arī mūsu valsts pilsoņi. Mēs cenšamies rūpēties par starptautisko kārtību un labklājību, jo tas nozīmētu labklājību arī Austrālijai. Un svarīgi sadarboties, lai virzītu uz priekšu šīs idejas, lai tiktu respektētas starptautiskas normas un standarti visur pasaulē. Un tas skar arī Dienvidķīnas jūru, kur norisinās uh, ārkārtīgi intensīvi starptautiskā tirdzniecība. Mēs aicinām uh, partnerus uh, neveikt uh, vienpusējas darbības, bet uh, drīzāk ar eh, diplomātiskām sarunām risināt problēmas. Arī eh, tas, kas notiek Korejas pussalā, mūs uh, interesē. Mēs vēlamies ierobežot uh, vai eliminēt masveida iznīcināšanas ieroču attīstību mm, šajā pussalā, un ceru, ka tas mums izdosies. Un arī Austrālijai un Eiropas Savienībai vajadzētu padziļināt sadarbību. Ietver nolēgums, kas uh, tika parakstīts. Uh, ir domāts, lai virzītu drošību un labklājību abos mūsu reģionos. Mēs koncentrējamies uz ārlietu un drošības politiku un uh, bilaterālām lietām, kā uh, ilgspējīga attīstība, palīdzība, eh, attīstības palīdzība, taisnība, tad, proti, justīcijas sistēma, izglītība, vides jautājumi, migrācija, sabiedrības kā veselība un tā tālāk. ES Austrālijas līderības fórums, ko kopīgi ar Magrīnī kundzi palaidīsim šodien, ir vēl viena platforma, kas pauž mūsu padziļināto eh, sadarbību un draudzību. Uh, Un šī platforma palīdzēs apmainīties idejām, ekspertiem par to, kā kopīgi varam augt un kā mūsu pilsoņi var būt uh, ieguvēji uh, no mūsu sadarbības. Nu, jau 54 gadus turpinās diplomātiskās attiecības starp mūsu uh, valstīm, un šajā laikā ir tāpēc arī visaptvēroši brīvās tirzniecības nolīgums. Vajadzētu uh, labāk izskaidrot brīvās tirzniecības priekšrocības mūsu pilsoņiem. Un šī partnerība nozīmē labāku ekonomiku, vairāk ekonomisko priekšrocību, par ko vairāk stāstīs mans kolēģis. Austrālija labāks piesaistīta Āzijas tirgumu nekā jebkad šodien. Uh, Un uh, uh, nu, jau daudzus gadus uh, ES un Austrālija ir strādājuši, lai attīstītu mieru un uzturētu mieru visā pasaulē. Un es ceru, ka šī partnerība būs tikpat auglīga vēl daudzu gadu laikā par Brexit jautājumu. Es aicinātu Eiropiešus neskatīties noliedoši uz šo situāciju, jo es domāju, ka Eiropas Savienība daudz ko nozīmē šim kontinentam, daudz tā ir daudz ko devusi, runājot par labklājību, drošību un mieru. Austrālija vēlas sadarboties ar Lielbritāniju pēc Brexita, bet tikpat svarīga mums uh, ir sadarbība ar Eiropas Savienību, un mēs uzskatām šī unikālu suverēno valstu grupa turpinās eh, attīstīties un pārvarēt eh, šķēršļus eh, šīs attīstības ceļā. Paldies jums! Safija kundze, paldies priekšsēdētāji. Es arī starptautiskās tirzniecības komitejas vārdā vēlos sveikt mūsu viesus no Austrālijas. Mums ir liels gods jūs uzņemt šodien Eiropas parlamentā. Uh, un vēlos sveikt arī visu Austrālijas delegāciju. Ministras kundze, ministra kungs. Mēs eh, šorīt runājam eh, par lietām, eh, kas, kuras aizēno diezgan smagi starptautiskie notikumi, var pat teikt, krīzes, un tomēr tirzniecības lietas ir un paliek ārkārtīgi svarīgas, un mums ir jāstrādā, lai uh, mūsu tirzniecība palīdzētu uh, visai pasaulē, lai mūsu valstis varētu augt uh, ekonomiski un uh, uh attīstīties, lai pieaugtu nodarbinātība. Neskatoties uz uh, uh, milzīgu attālumu starp mūsu valstīm, mums ir kopīgas intereses un vērtības. Un, uh, fundamentālais eh, eh, signāls ir tāds, ka eh, gan Eiropas Savienība, gan Austrālija ir stiprākas, ja turamies kopā. Un šī turēšanās kopā nozīmē arī tirzniecības attiecības. Mēs varam labāk pārvaldīt globalizācijas aspektus, tirzniecības lietas un investīciju politiku, ja uh, Uh, strādājam kopā. Austrālija vienmēr bijusi svarīga Eiropas uh, parlamentam, arī īpaši mūsu komitejai. Mums ir arī atsevišķa darba grupa Austrālijai un uh, Jaunajai Zēlandai. Un mēs uh, uh, skatāmies uzmanīgi, ko dara Austrālija startautisko multilaterālu nolīgumu kontekstā, tādu kā TISA, piemēram, skatāmies. Uh, kas notiek pasaules eh, tirgos. Mūs eh, interesē arī turpmākie nolaigumi ar Austrāliju. Pagājušā gada februārī eh, mēs parlamentā sagatavojām pozīciju par pievienošanos šim nolaigumam. Es ceru, ka tik tiešām pēc iespējas ātrāk šī nolaiguma varēs stāties spēkā. Lielas paldies jums un ar prieku uzklausīsim tirzniecības un investīciju ministru. Paldies, Saifi kundze, paldies uh, uh Broka kungam, uh, paldies visiem un uh, uh, godātie deputāti. Man arī gods būt šeit un runāt par uh, saitēm starp mūsu atvērtajām, liberālajām un progresīvajām ekonomikām. Uh, Austrālija ir gatava sadarboties ar Eiropas komisiju un uh, dalību valstim, uh, lai pēc iespējas ātrāk sāktu sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumiem, jeb FTA. Ja mums būtu šāds uh, visaptverošais um, FTA, kas sasaistīs mūsu ekonomikas, mūsu pret preču un pakalpojumu apriti, un tā būtu patiesi divvirziena iela. Un eh, tas ir vēl svarīgāk, jo mūsu ekonomikas ir um, ļoti progresīvas un, um, un ar attiecības um, ar šādu FTA parakstīšanu uh, varētu attīstīties daudz ātrāk. Uh, īpaši tādās jomās kā regulēšana, digitāla ekonomika, izpēta un inovācijas. FTA varētu palīdzēt um, labāk izprast globālu tirzniecības sistēmu. Mēs jau sadarbojamies starptautiskās tirzniecības un investīciju jomā. Mums uh, jau ir kopīga interese uh, par uh, multilaterālo tirzniecības sistēmu, kas būtu balstīta uz kādiem noteikumiem. Ir tikai jau pieminēts tīsa nolēgums, kas ir ārkārtīgi svarīgs gan mūsu uh, tirsniecības politikai, interesēm un globālās ekonomikas nākotnē. Mums jau ir stipras eh, ekonomiskas saites, ko, ko visnotaļ ir vērts padziļināt. Eiropas Savienība ir otrais eh, lielākais tirsniecības partneris, un kaut arī oficiālajā statistikā tas varbūt nav tik eh, skaidri atspoguļots, bet Eiropas Savienība ir uh, Mm, svarīgs tirgus, Austrā, noieta tirgus Austrālijas ārvalstu investīcijām, infrastruktūrā un medicīnas tehnoloģijās. Eiropas Savienība ir Austrālijas lielākais investīciju partneris. Mēs sadarbojoties varam uzlabot tirsniecības tīklus un optimizēt vērtības ķēdes Austrija, Āzijas uh, kontinentā. Katri tarifi ES un Austrālijā ir relatīvi zemi, bet ir jomas, kur paliek diezgan augsts robeža aizsardzības līmenis, un es ceru, ka FTA varēs um, noteikt uh, nosacījumus atvērtai, taisnīgai, ilgtspējīgai tirzniecībai uh, pārtikas un lauksaimniecības uh, jomā, tā lai mēs visi būtu ieguvēji. Īstenībā mm, Eiropas Savienība eksportē mm, četras reizes vairāk par Austrāliju un saražo desmit reizes vairāk par mums. Uh, Mēs esam lieliskie lauksaimnieciskie ražotāji, um, bet uh, mēs vairāk koncentrējamies uz nišām, mm, tā sakot. Līdz ar to ar FTA palīdzību uh, mēs varam sadarboties visaptverošāk un uh, liberālāk. Mm, mēs vēlamies eliminēt barjeras pēc iespējas vairāk sektoros un uh, vēlamies arī uzlabot caurskatāmību. FTA ļautu arī mūsu um, profesiju pārstāvjiem uh, vieglāk panākt uh, kvalifikāciju sastarpēju atzīšanu. Un mēs ceram uz divu virzienu investīciju plūsmu, mm, kas uh, palīdzēs uh, aizstāvēt uh, publiskas intereses, um, un uh, tā kā mums uh, ir diezgan robustas, transparentas juridiskās sistēmas, uh, tam vajadzētu notikt samērā mm, viegli. Mēs arī vēlamies labāk noteiktību uzņēmē darbībai, MVU, mm, samazinot birokrātiju. Es uzskatu, ka šeit gan nevajadzētu uzstāt uz universālo pieeju FTA. Mēs vēlamies pārreiz līdzsvaru visiem, gan tiesību turētājiem, gan pilsoņiem, gan valstīm. Mūsu nesenajos FTA mēs diezgan inovatīvi esam atzinoši to, cik svarīgas ir tehnoloģijas biznesam. Uh, Un mūsu sarunās ar ES mēs uh, esam gatavi runāt tālāk par šo pieju. Izaugsme, digitāla ekonomika ir ļoti svarīga Austrālijas starptautiskai ekonomiskai un tirniecības politikai visos mūsu FTA. Bet mēs atzīstam, ka FTA ir nozīmē sarežģītas sarunas. Noteikti būs arī diezgan jūtīgi aspekti, par ko runāsim, bet ceru, ka. Uh, varēsim noteikt darbības jomu un attīstīt mehānismus, eh, lai sasniegtu mūsu mērķus. Mēs tiešām ceram, ka pēc iespējas ātrāk tiks uzsāktas sarunas. No Austrālijas perspektīvas ir skaidrs, ka bilaterālais FTA ir ideja, kuras uh, brīdis nu ir pienācis un uh, tagad uh, ir jāsāk reālis darbs, lai uh, mums būtu pozitīvs piemērs globālas tirniecības sistēmas uzlabošana. Es gaidu atvērtu dialogu ar Eiropas parlamenta deputātiem pie šīs iniciatīvas. Un es pievienojos uh, kolēģi Bišops kundzi un teikšu, ka jā, mēs, uh, mūsu vērtības skala ir ļoti līdzīga, uh, kā te jau izskanēja, un mēs ceram uz labu sadarbību. Uh, Eh, šajā globalizētajā pasaulē, lai gan Austrālija, gan Eiropas Savienība būtu ieguvēji. Paldies! Paldies uh, abiem uh, ministriem par uzstāšanos. Domāju, ka tagad mums varētu būt ļoti interesants diskusijas. Pirmais uh, Mihēls Gālers. Attention, I will speak in German. Lūdzu, uzlieciet austiņas, runāšu vācu valodā. E, labdien, laipni lūgti mūsu komitejā. Es domāju, ir patiešām ļoti labi, ka mums tik tālu ir e, spēcīgs partneris Es neesmu uh, ārējās tirsniecības komitejā, bet būtu patiešām ļoti priecīgs, ja mums būtu ļoti labs uh, brīvās tirsniecības nolīgums, jeb BTN ar Austrāliju, jo tas ir mūsu interesēs. Un, ja mums ir patiešām labi produkti un pakalpojumi, ko pārdot, mums arī nav jābaidās uh, tos piedāvāt citiem. Un es domāju, ka tāda bailīga protekcionisti mūs nākotnē no tā arī neaizkavēs. Uh, Ja runājam par bēgļu politiku, Tātad, eh, nu, vai šeit ir iespējams vilkt paralēls ar mūsu situāciju un kur eh, tās nav iespējams vilkt? Eiropā ir eh, tādi pilsoņi, kas uzskata, ka kaut kur vidus jūrā varētu uztaisīt tādas izolētas salas, kur izmitināt bēgļus. Es domāju, jums ir pietiekami daudz Uh, pieredzes un ir bijuši arī, teiksim, konstitucionāla tiesas spriedumi par šo uh, rīcību. Un ja runā par teritoriālo piedarību, par uh, salu piedarību vai šāds, uh, nu, teiksim, uh, Uh, projekts Eiropā varētu vainagot uz panākumiem. Man nešķiet, ka tas varētu tā būt, bet nu gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Uh, Un vēl citi jautājumi ir mums arī sadarbība ar AKK valstīm, e, ir kaut kā no, nolīgums spēkā, un mums arī ir, nu, šāda laba sadarbība izveidojusies. Jūsu, jums kaimiņos arī atrodas vairākas salas, vai jūs domājat arī par līdzīgu sadarbības iespējamību, ņemot vērā arī drošības aspektu, vai ir konkrēti priekšlikumi, nu, varbūt arī kaut kādas vēlmes no jūsu puses. Paldies! Lūdzu. Sorry, I couldn't hear you, Chairman. Uh... Priekšsēdētāji, gribēju laipni lūgt arī abus uh, viesus. Drīzāk gribēju uzdot jautājumu tirzniecības ministram par investīcijām. Protams, uh, investīcijas ir nepieciešamas un šai plūsmai ir jābūt uh, apusējai abos virzienos. Un tagad um, uh, mums līgumos ir jauna investīciju sistēma paredzēta, lai labāk varētu arī šķirt strīdus šādos gadījumos. Nu, tā tad ir paredzēta tā sauktā investīcija tiesa, vai Austrālijas gadījumā tas varētu būt nu, arī pietiekami labs piedāvājums tālāk par Brexit runājot. Nu, esmu nedaudz noraizējies. Jūs jāteiksiet, ka formāli jums nebūs saruna ar apvienoto karalisti, bet ja ir eh, sarunas ar ES un tajā pašā laikā arī ar apvienoto karalisti, kas joprojām ir ES sastāvā, tad varētu teikt, nu, ka mm, jūs eh, vedīsiet sarunas ar tādu lielu. Uh, organizācija kā ES un, un tādu mazāku struktūru kā apvienotā karaliste. Es nezinu, kā tas varētu norisināties paralēli. Es esmu nu, no Lielbritānijas un mēs varētu pieļaut iespēju, ka apvienotā karaliste nu, varētu piedāvāt kaut kādus kompromisus, lai būtu izdevīgākās pozīcijās. Es ceru, ka jūs eh, pirmām kārtām eh, pievērsīsiet uzmanību tieši sarunām ar Eiropas Savienību tālāk. Eh, pēdējais jautājums - Ķīna. Par, runājot par tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai, jums, protams, ir ļoti ciešas saiknes ar Ķīnu, jums ir, nu, tā tad arī šādi komerc, komerc sadarbība ar viņiem, kāda ir bijusi jūsu līdz šim gūtā pieredze. Paldies! Paldies. Čārls Tanoks. Paldies, priekšsēdētāja kungs, sirsnīgi sveicu abus ministrus pie mums. Nu jā, vēl kāda uz iznīcības robežas esoša sūga, es esmu tās pārstāvis, arī britu deputāts. Uh, un e, es pārstāvu EKR grupu Eiropas parlamentā, un jāsaka, ka eiroskeptiskā prese varētu vispār uzdot jautājumus, kādēļ jūs zaudējat laiku vispār sarunājoties ar Eiropas Savienību, un ir šis ES e, Austrālijas paredzētais BTN, un es nešaubos, ka tas gūs panākums, un tas var notikt tikai pēc pilnīga Brexit. Uh, Un uh, iepazīstoties ar statistiku, jāsaka, ka. Eh, tirzniecības apjoms ar ASV jums ir 12%, ar e ES 45% un ar Britiem tikai 2%. Un, uh, nu, vai, teiksim, varētu šeit spekulēt, izteikt minējums, ka Austrālijas un Lielbritānijas attiecības atkal uh, piedzīvos uzplaukumu, kad būs tāds uh, zelta laikmets. Nu, es nezinu, bet joprojām mēs īstenībā esam uh, Eiropas Savienības dalību valsts, un tas ir jāievēro arī sarunu vešanas procesā. Pareizi tika atzīmēts, ka mums ir kopīgs vērtības ar jums, tātad cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums. Uh, un arī cīņa pret džihadismu jums nav sveša, tāpat kā mums, mums ir bijusi arī sadarbība drošības un aizsardzības eh, lauciņā. Un jūs arī gadu desmitiem esat uh, veduši preces, uh, dažādas nepieciešamas preces uz uh, industrializēto pasauli, un jums ir arī tāda ļoti cieša sadarbība ar Ķīnu, jo jums ir arī kopīga Dienvidķīnas jūra. Bet jūs neko nepieminējāt par uh, migrantu plūsmu, par to, kā cīnīties pret nelegālo migrāciju Eiropas Savienībā. Šis jautājums ir ļoti akūts, ņemot vērā arī. Uh, problēmas Dienvid, eh, Vidusjūras reģionā, Ziemeļāfrikā un citur. Jāsaka, ka mēs noteikti vēlamies turpināt sadarbību ar jums un es dzirdēju, apvienotā karalis nav paredzējusi pieņemt tādu uh, uz punktiem balstītu sistēmu, līdzīgi kā pastāv Austrālijā, ņemot vērā uh, citu valstu strādnieku ierašanos apvienotajā karalistē. Jāsaka, ka sabiedrība ļoti nu, ir mainījusies pēdējo gadu laikā, un pie jums aizvien vairāk ir arī migrantu no uh, Dienvidu Austrum Āzijas, un jāsaka, ka no Grieķijas un Itālijas arī 80 tūkstoši migranti nesen ieradušies Jūs esat arī. Es gribētu jums pateikt, ka EKR grupa, kuru es pārstāvu, un īstenībā arī visi mani kolēģi, šodien gan te esmu vienīgais pārstāvēts, lai gan eh, mēs nevaram teikt, eh, kāds būs Lielbritānijas status šeit Eiropā nākotnē, mēs joprojām uh, atbalstīsim ES un Austrālijas BTN. Paldies! Nārta kungs. Señores ministros, tienen ustedes todo nuestro apoyo, desde luego el mío y el del grupo liberal. Paldies. Ministres kundze, ministra kungs jāsaka, ka liberāļu politiskā grupa atbalsta eh, BTN un arī vispār eh, šādu komerci sadarbību ar Austrāliju. Bet ja mēs runājam par Ķīnas tautas republiku, Mēs uh, redzam, ka klusajā okeānā ir bijusi tāda, nu, Ķīnas uh, ekspansija, ja tā varētu teikt. Tur ir vesela flote izvietota mm, jūrā, no kuras var paraist arī lidmašīnas. Un kas vēl notiek Mikronēzijā. Tur ir amerikāņu militārā aizsardzība un Austrālijai tur netālē atrodas arī Jaunzēlanda, Papua Jaunginēja, Kiribati. Ko jūs domājat par eh, Ķīnas Tautas Republikas pārkāpumiem? Uh, Pakistānā un Irānā arī situācija ir visai sarežģīta. Tur ir arī eh, jūras stācijas Indijas okeānā, un, un eh, tur arī ir vēl iespējams paplašināt militāro ietekmi. Paldies! Thank you, Chairman! Paldies, priekšsēdētāji! Citi uh, britu deputāti jau izteicās. Un jāsaka, jā, tagad Lielbritānijas vieta Eiropas Savienībā ir mainījusies, un jāsaka, ka tad, kad mēs runājam par šo, šiem tiešajiem uh, tirzniecības apjomiem un par investīcijām, mums ir vienmēr bijusi ļoti cieša sadarbība un investīcijas Mm, kas tika ieguldītas uh, Eiropas Savienībā, tātad uh, tie bija 66% bija Lielbritānijā un mm, arī ļoti liels uh, skaits ļoti liels daudzums no jūsu eksportiem nonāk tieši arī Lielbritānijā, un mēs esam top 15 uh, sarakstā ņemot vērā galveno eksportu tirgu apjomu tieši Eiropā. Mums ir arī ļoti līdzīga juridiskā sistēma. Es domāju, ka neskatoties uz uh, mūsu nākotni, mēs joprojām varam turpināt sadarboties. Tika daudz runāts arī par Es domāju, ka mums nevajadzētu tagad debatēt par Brexit, saka priekšsēdētājs. Priekšsēdētāji, lūdzu, nu, nepārtrauciet mani, kad uh, es runāju. Mums ir jābūt partneriem, un jūs esat vienmēr bijuši uzticami partneri. Un viens no galvenajiem iemesliem kādēļ es vēlētos, lai uh, Lielbritānija uh, sadarbotos ar citām valstīm. Tas, protams, mums ir svarīgi no daudziem aspektiem, gan no drošības, gan no ekonomikas aspekta raugoties, vai uh, ministrs varētu nu, kaut ko pateikt par ES Austrālijas BTN detalizētāk. Un vēl tagad es runāšu kā savas politiskās grupas pārstāvis ja mēs runājam par uh, ekonomisko un diplomātisko fórumu, tas ir jāturpina un tādā veidā mēs varētu arī uzlabot drošību uh, pasaulē kopumā, ne tikai šajā reģionā. Paldies! Delegation had to leave later and they have to find time. Nu, delegācijai arī ir jāatstāj pietiekami daudz laika, lai atbildētu uz jautājumiem. Ministrs ar Zosam bija vesels. Alois, ministras kundze, biju ļoti priecīgs dzirdēt. Dzirdēt to, eh, kā jūs runājat par kopīgiem izaicinājumiem un ka tos var eh, pārvarēt tikai kopīgiem spēkiem. Kolēģi runāja arī par investīciju aizsardzību, kas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mums ir e, jāsadarbojas. Tā skaitā arī ar Japānu. Un, ja mēs runājam par sadarbību ar Japānu un Austrāliju, tad nu, mūs neviens e, tā nekritizē, kā tad, kad mēs runājam par TTIP. Mums ir nepieciešama laba groda sistēma ar kuras palīdzību varam pārliecināt ne tikai politiskos spēkus, bet arī sabiedrību kopumā. Paldies! Paldies, Broka kungs! Saka De Castro kungs. Es arī gribēju sveikt šeit ministras kundzu un ministra kungu. Liels paldies, ka esat ieradušies! Mēs, protams, vēlamies uh, noslēgt šo BTN un uh, arī uh, Tirzniecības komitejā. Mēs par to daudz esam sprieduši šeit Eiropas parlamentā. Bet Austrālijas antidempinga komiteja februārī ieviesa nodevas. Uh, kon konservētiem tomātiem no Eiropas Savienības. Un neskatoties uz visiem mūsu pūliņiem, uh, mums taču Eiropas Savienībā ir kopīgā lauksaimniecības politika. Un arī uh, mūsu uh, lauksaimniekiem ir ļoti daudz jādara diversifikācijas vārdā, jāaudzē dažādas kultūras, daudz finansējuma aiziet tam. Uh, Un es ceru, ka jūs varētu patiešām parūpēties, lai tiktu nojauktas šādas barjeras, jo tas mūsu sadarbību ietekmē nelabvēlīgi. Paldies. Takulā. Takulas kungs. Thank you, sir. Paldies, priekšsēdētāji, eh, ministras kundze, ministra kungs. Man ir liels prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā. Tāpat kā kolēģis Deivids Mārtiņš, esmu noraizējies par to, nu kādas ir šis Lielbritānijas status, ņemot vērā to, ka tā joprojām ir Eiropas Savienības uh, dalība valsts, un vai pēc izstāšanās tā joprojām jums būs tikpat pievilcīga, un pēc uh, Tikšanās ar Ķīnas eh, prezidentu Obama teica uh, Terezai Mejai, ka viņiem ir interesanti sadarboties ar visu Eiropas Savienību kopumā, nevis ar atsevišķām dalību valstīm. Bet kas tad uh, jums šķiet pievilcīgāk, BTN ar ES vai Lielbritānija tikai atsevišķi? gribēju arī pavaicāt, kā um, Krievijas sankcijas uh, ietekmē Austrāliju, jo mūsu piensaimnieki šo sankciju rezultātā ir ļoti cietuši. Bet e, ko tas nozīmē tieši jums? Paldies! Paldies! Grāsvanters kundze. Dankeschön. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī abus ministrus uh, sirsnīgi uh, sveikt Eiropas parlamentā. Es strādāju tirzniecības komitejā, un ja mēs runājam par tirzniecības nolīgumiem, uh, protams, pateicoties tam ir uh, jāparūpējas, lai tieši pilsoņi būtu ieguvēji, nevis tikai uh, lielie koncerni. Uh, Ir vairāki nolīgumi, kā CETA un TTIP, kas sabiedrības acīs tiek uzlūkot ļoti kritiski. Uh, Gribēju jums pavaicāt, ko jūs varētu teikt šajā kontekstā, jo, ja runājam par investīciju aizsardzību un e, citām svarīgām nodaļām nolīgumos, e, jāsaprot, ka mēs esam noraizējušies par to, ka mums vajadzētu nākties samazināt savus augstos standartus, bet mēs gribam labus, stabilus nolīgumus, kas nāks par labu avām e, līgumslēdzēju pusēm. Paldies! Man arī ir viena piezīme, saka priekšsēdētājs. Attiecības starp ES un Austrāliju e, mums nevajadzētu apēnot, ņemot vērā Brexitu, un jāsaka, ka Eiropas Savienība turpinās izkop šīs attiecības, un ja Lielbritānija noslēgs atsevišķu nolīgumu, nu no labi, tas ir tikai pašsaprotam, jo dzīve jau turpinās. Tieši šī iemesla dēļ mums nevajadzētu tagad nu, šos līgumus pretnostatīt vienotram, bet saprast, ka tas ir tikai uh, loģiski, tā ir loģiska cēloņa sakarība. Nu, jau Mārtiņa kungs par to izteicās, bet eh, es domāju, ka nevajadzētu patiešām visu mālēt mēlam. Paldies. Tagad jums vārds atbildēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tika uh, uzdot vairāk jautājumu, kas attiec tieši uz uh, manu uh, ārlietu ministras uh, amatu. Tātad, ja mēs uh, runājam par uh, bēgļiem, nezinu, vai tas, ko esam pieredzējuši, ir salīdzināms ar Eiropā redzēto. Jā, mēs arī esam. Uh, pieredzējuši um, cilvēku iebraukšanu masveidā Austrālijā. Jāsaka, ka Austrālija arī lielā mērā radusies tieši pateicoties migrācijai. Un es domāju, ka um, mēs esam viens no tādiem veiksmīgākajiem multikulturālajiem eksperimentiem uz planētas. Un mēs esam arī pieņemuši cilvēkus apmēram 825 tūkstoši cilvēki ir saņēmuši humanitārās bēgļu vīzas Austrālijā pēdējo gadu laikā. Un tagad katru gadu aptuveni 18 tūkstoši 000 vīzu ir pieejams tieši bēgļiem, un papildus ir arī 12 tūkstoši pastāvīgu uzturēšanās vietu cilvēkiem, kas ir bēguši no Sīrijas. Un jāsaka, ka pie mums dzīvo 24 miljoni pilsoņu, un tātad šie skaitļi ir visai ievērojami. Un jāsaka, ka pirms uh, daudziem gadiem mēs jau piedzīvojām cilvēku kontrabandu, un uh, pirms dažiem gadiem šie kontrabandisti izmantoja arī uh, eh, likumu grozījums Austrālijā, līdz ar to cilvēki no Austrālijas, uh, tuvējiem austrumiem, Pakistānas ieradās Austrālijā, maksājot attiecīgu summu uh, cilvēku kontrabandistiem. Viņi, piemēram, devās ar uh, lidmašīnu uz Malaiziju vai Indonēziju. Krieviju. Un tālāk iesēdās nu, visai apšaubāmās laivelēs, kur parasti bija Indonēzijas apkalpe, lai veiktu šādu ļoti nedrošu ceļojumu pa okeānu uz Austrāliju. Ļoti daudz cilvēki ir zaudējuši dzīvību, vismaz 1200 ir noslīkuši sievi, bērni un sievietes. Uh, tai skaitā, un pēc tam valdība e, vienojās ar Papoja Jaungvinēju, ka šī valsts pārskatīs šo nolīgumu un piedāvās arī izvietošanas iespējas bēgļiem. Un, uh, ja šiem bēgļiem netiks piešķirta startautiskā aizsardzība, mēs, eh, pateicoties ANO, mēģināsim viņiem atgriezties mājās. Jāsaka, ka šī vienošanās joprojām ir spēkā, ir arī līdzīga vienošanās ar Mauru salu un cilvēki tātad uh, uzturas vienā vietā, kamēr uh, viņu patvēruma uh, meklētāja pieprasījums tiek izskatīts. Jāsaka, ka mūsu robeža aizsardzības likumi ir ļoti spēcīgi. Uh, Līdz ar to mēs esam nu, lielā mērā paplūinījuši šo uh, cilvēku kontrabandistu tīklu. Jāsaka, ka pēdējo gadu laikā, kopš 2014. gada, nav bijušas tādas nopietnas kontrabandistu operācijas vērojamas. Ir Jāsaka, kopš mēs esam um, strādājuši valdībā, nav bijuši arī šādi mēģinājumi pa jūru ierasties pie mums un Mēs turpinām sadarboties ar izcelsmes valstīm un uh, mēģinām piedāvāt aizsardzību tiem, kas to nav saņēmuši, un mēs vienmēr esam ievēruši savus saistības saskaņā ar bēgļu konvencijām. Un Protams, mēs nevarētu domāt, ka mūsu pieredze tā varētu automātiski pārņemt citā valstī. Jāsaka, Austrālijai ir ļoti īpaša ģeopolitiskā situācija, ir jāceļo ļoti gari, ir jāmēro ļoti tāls ceļš, lai nonāktu pie mums. Un jāsaka, bieži vien pie mums ierodas vienkārši labāks dzīves tīkotāji, nevis patiesi bēgļi. Izskanēja arī jautājums par Ķīnu. Un kā mēs attiecamies pret viņu ekspansiju. Jā, Ķīna ir milzīgs uh, uzlaicošs ekonomiskais spēks ne tikai uh, reģionāli, bet uh, visas pasaules līmenī, un apmēram 130-140 valsts pasaulē tagad uh, uzskata Ķīnu par savu galveno tirzniecības partneri, tāpat kā Austrālija. Un jāsaka, ka tā ir otra lielākā tautsājumniecība pasaulē. Viņi ir arī, um, nu, protams, papildinājuši savas uh, aizsardzības un um, militārās kapacitātes. Mēs, uh, protams, vēlamies, lai tas viss notiktu miermīlības vārdā un. Ja mēs runājam par mazāku valstu uh, situāciju Dienvidu Austrumu Āzijā. Es gribētu, lai uh, nu, uh, Amerikas klātbūtne šajā reģionā būtu uh, tāda spēcīgāka, nevis vājāka. Un Ķīna arī daudz eh, dara attīstības palīdzības vārdā, un mēs arī augstu vērtējam viņu sadarbību ar klusā okeāna valstīm, piedāvājot tām palīdzību, un mēs, protams, arī vienmēr esam aktīvi ar Ķīnu sadarbojušies. Ja mēs runājam par Dienvi Ķīnas jūru, jā, šis jautājums ir jārisina ļoti rūpīgi, Ir arī Filipīnas, Vietnama, kuras eh, ir izvietojuši savus jūras flutes eh, šajā teritorijā. Un mēs vēlamies, lai eh, šie ķīviņi tiktu atrisināti miermīlīgā ceļā. Un, ja būs nepieciešams, tad notiks arī neatkarīga arbitrāža, kā to lūdza mm, darīt Filipīnas. Un Ķīna ir Gribējis arī atgūt vairākus atolus un uh, korāļu rifus, lai tos militarizētu. Un ir citas valstis, kas ir pieprasījušas arī teritorijas, bet Ķīna to ir darījusi nu, tādos apmēros un tempos, kas līdz šim nav pieredzēti. Mēs. Mm Vēlamies arī pārlidojuma tiesības un tiesības eh, šķērsot eh, starptautiskos ūdeņus un vēlamies, lai citas valstis arī turpinātu baudīt savus starptautiskās tiesības. Un mēs varētu lūgt Eiropas Savienības palīdzību, uh, lai garantētu to, ka katra valsts ievēro otras valsts suverenitātes, starptautiskās tiesības normas. Uh, Un, protams, visi vēlas, lai nu, tādi varbūt negludumi tiktu noglidināti mierīgā veidā. Un vēl par Krieviju runājot. Runājot par Krīmas aneksiju un rīcību Ukrainā, jāsaka, tas ir starptautisko normu pārkāpums un tas ir Ukrainas suverenitātes pārkāpums. Tādēļ e, mēs atbalstām sankciju piemērošanu. Mums nav bijušas e, nu, tādas pārāk ciešas e, tirzniecības saiknes ar Krieviju. Mēs, protams, saprotam, ka jūsu lauksaimnieki cieši Mums, protams, ir jāizstāv principi un vērtības, kas ir svarīgi mums visiem, un ja kāda nācija vienpusēji un agresīvi mēģina aizstāvēt savas tiesības, laupot citu valstu suverenitāti, tad Austrālijai un Eiropas Savienības valstīm ir par to jārunā, un tas ir jānosoda jo miers un uh, drošība ir uh, mūsu uh, galveno vērtību sarakstā. Uh, thank you very much, uh, Mr. Brock. And to... Paldies, Broka kungs. Tagad es runāšu par tirdzniecību, par tirdzniecības nolīgumiem un par to, kā Brexit ietekmē visu šo ainavu. Un priekšsēdētāja komentāri, ka mums nevajadzētu, nu, jābūt uh, opozīcijā. Un ka abus nolīgumus uh, vajadzētu pretnostatīt. Tā tad, ja mēs runājam par uh, investīciju tiesas sistēmu un investīciju aizsardzību, Austrālija iepazinās ar uh, visām šīm finesēm, un uh, mēs mēģinājām noskaidrot, nu, kā tas varētu izskatīties praksē. Uh, Un kas tad notiks, eh, ja būs šāda strīda investīcija gadījumā? Un jāsaka, investīcija aizsardzība darbojas visai veiksmīgi. Un, protams, tas ir eh, jāņem vērā arī raugoties caur dažādu valstu juridisko sistēmu prizmu un jāsaka, ka mēs par to turpināsim diskutēt un. Mm, ja runājam par Ķīnas tirgus ekonomikas statusu, jāsaka, ka uh, viņi mums ir uh, viena no galvenajiem tirzniecības partneriem, bet, uh, nu, protams, ir uh, jābūt arī piesardzīgiem. Mēs nevaram rīkoties neapdomīgi un līdz šim gūtā pieredze noteikti nav bijusi nepatīkama. Un tika runāts arī daudz par Brexit, bet es gribēju pateikt to, ka nu, par ko tiek runāts Austrālijas un apvienotās karalists medijos, proti diskusijas ar Eiropas Savienību ir uh, jau nu, tādas ļoti uh, nobriedušas, ja tā varētu teikt. Mums ir ļoti daudz pieredzes vedot sarunas par dažādiem tirzniecības nolīgumiem tieši ar Eiropas Savienību. Un uh, Lielbritānija ir plānojusi uzsākt sarunas tikai nākamā gada sākumā. ESBTN ir patiešām uh, mums ļoti aktuāls un apvienotā karaliste un Austrālija mums, uh, protams, ir ļoti senas, uh, dziļas attiecības, bet, ja mēs runājam par uh, tirzniecību ar apvienoto karalisti, ja viņi, nu tā tad izstāsies no Eiropas Savienības, uh, Tad būs jāpārskata šie līgumi, bet kamēr šīs izstāšanās pilnībā nav notikusi, nu mums nav jēgas tagad uh, vēst sarunas par atsevišķu Lielbritānijas uh, Austrālijas BTN būs arī īpaša darba grupa, kas strādās pie šiem jautājumiem. Un Domāju, ka tāda formālāka procedūra pagaidām būtu pāragra. Un jāsaka, mums ir arī iespēja tā, tad sākt uh, sarunas ar Eiropas Savienību, un nu, mēs to esam paredzējuši darīt jau ļoti ātri, bez kavēšanās. Tika runāts arī par uh, apmēriem un par to, nu, kāda ir apvienotās karalistes proporcija tirzniecībā ar Austrāliju. Un pat ja jūs, uh, nu, atrēķiniet šo um, tirzniecības apjomu, ko sastāda apvienotā karaliste, uh, tad tik un tā ES paliks mūsu trešais lielākais partneris. Mums ir ļoti liels investīcija daudzums Eiropas Savienībā, tāpat kā Eiropas Savienība ir ļoti daudz investējusi Austrālijā. Mums nevajadzētu tagad uh, pārāk negatīvus scenārijus ieskicēt. Ja runājam par uh, standartiem un uh, patērētājiem, Protams, Austrālijā standarti ir ļoti augsti, līdzīgi kā Eiropas Savienībā. Jā, mums ir jādomā, ko no tā visa iegūs arī iedzīvotāji, bet eh, mūsu standarti ir augsti un mēs neesam nekad plānojuši tos vispār pazemināt. Un jāsaka, ka mums ir tik daudz kopīgi, kā jau iepriekš teica Saifī kundze, gan ciene, gan um, vērtības, gan principi. Tātad es domāju, ka mums nevajadzētu bažīties par uh, standārtu pazemināšanu. Tālāk šīs uh, green box aktivitātes Austrālijā. Mums ir neatkarīga antitempinga komisija, kas ir uh, neatkarīga no izpildvaras, un viņi ļoti uzmanīgi pēta šo. Um, itāļu uh, konservēto tomātu problemātiku. Es saprotu, ka esat nopažījušies, ņemot vērā šo greenbox uh, procedūru. Mēs esam to pārskatījuši Austrālijā. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, eh, ka tāda neatkarīga struktūra šo jautājumu atkārtot ir izskatījusi, un ar rezultātiem mēs jau drīzumā jūs iepazīstināsim. Un ja mēs runājam par Eiropas investīcijām Austrālijā, Nēstle, Ferrero, tie ir uzņēmumi, kas ražo. Austrālijā ir arī ķīmiskās vielas, IBM un tam līdzīgi. Un jāsaka, ka šīs ciešās saiknes starp ES un Austrāliju joprojām pastāv arī pēc Brexit, un mēs turpināsim tās izkopt. Mēs vēlamies sadarboties gan tirzniecībā, gan citās jomās, un uh, pateicoties jūsu atbalstam. Es ceru, ka mēs varēsim uzsākt uh, oficiālas sarunas jau ļoti ātri. Un liels paldies, ka varējām šodien uzstāties. Paldies! Liels paldies! Es vismaz pats uh, atcerējos, cik svarīgas ir ekonomiskās attiecības starp AS, Austrāliju un Eiropas Savienību. Es apjautu, cik svarīga ir sadarbība, stabilizējot pasaules situāciju un cik mēs tuvu esam vieni otram. Bet problēma uh, ir, uh, ka jāskata viss ir uh, kompleksā. Dienvidķīnas jūra, Sīrija, terorisms, un tāpēc mums ir tiešām uh, pēc iespējas drīzāk jānoslēdz šī brīvās tirzniecības no, vienošanās, un paldies eh, Mogherini kundzei par iniciatīvu izveidot šo augstu līmeņu grupu, ko jūs darīsiet šodien par migrācijas jautājumu. Eh, sapratu, ka mēs visi varam viens no otra mācīties, bet eh, mēs nevaram salīdzināt mūsu problēmas tieši skaitļu un attālumu dēļ. Uh, Mums eh, lielākā skaitā eh, ierodas cilvēki, kuriem jāpārvar eh, mazāks attālums. Jums ir mazāk cilvēku, kas pārvar lielāku attālumu, un tāpēc risinājums nevar tā vienkārši salīdzināt. Tie nav salīdzināmi. Tas mums ir jāņem vērā. Paldies, ka ieradāties. Mums tas ir liels gods, un varbūt Saifī kundze arī grib izteikt pāris noslēguma vārdus. Oui, euh, merci. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es arī no savas puses gribētu pateikties abiem ministriem par viņu ierašanos, par viņu teikto, un kas attiec uz starptautisko tirzniecību. Jūs redzējāt, ministra kungs, ka daudz mūsu kolēģi ir ļoti ieinteresēti sarunās, kas notiks, un es domāju, ka mums būs vēl tas prieks un gods jūs atkal uzņemt Eiropas parlamentā, starptautiskās tirzniecības komitejā, lai diskutētu arī turpmāk par šiem jautājumiem. Paldies jums!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 Colegas, vamos a. Kolēģi, tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Mums ir šodien iespēja uzklausīt Franka Brennera uh, uzrunu. Viņš ir Eirokontrols ģenerāldirektors, un pēc tam mēs varam diskutēt par gaisa satiksmes drošību. Eirokontrole ir uh, starp starpvaldību organizācija gaisa satiksmes drošības jomā, kas pārvalda simtiem lidostu un katru dienu kontrolē ļoti plašu gaisa telpu. Mēs arī varam redzēt, kāda ir situācija šajā gaisa telpā, un tāpēc ir svarīgi uzzināt, uh, kāda ir informācijas apmaiņa un kā labāk apmainīties ar informāciju un kā sadarboties ar starptautiskām organizācijām, piemēram, starptautisko civilās aviācijas uh, savienību. Mēs gribam zināt, kādi bija svarīgākie lēmumi, kā tie tiek īstenoti, kā sadar notiek sadarbība. Lūdzu, klusuma zālē sadarbība ar Eiropas Savienību. Uh, informācijas apmaiņas un riska novērtējuma ziņā un kā mēs reaģējam uz krīzēm. Eiropas parlaments atbalsta vienotas Eiropas gaistelpas izveidi, bet ņemot vērā dažādas grūtības un iebildumus, tas vēl nav līdz galam izdarīts. Noslēpumā gribētu zināt, ka Eiropas parlaments atzīst svarīgo Eirokontrols lomu um, Uh, vienots gaisa kontrolas tāps izveidē. Ir svarīgi, svarīgi uzlabot uh, koordināciju starp dažādām pusēm. Lūdzu, Brennerkungs, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji, un paldies par iespēju uzrunāt ārlietu komiteju šodien un sniegt jums atjaunotu informāciju par to, kāda ir situācija Eirokontrolē, runājot par gaisa satiksmes drošību un jau minēto jautājumu par konfliktu zonām. Sākšu ar šo attēlu, kurā var redzēt, kāda ir bijusi uh, vidus uh, posma tātad patēriņa attīstība un vidējā tātad šī klāta situācija mainās Eiropā, ASV, un mm, mēs redzam, ka Āzijā, īpaši Indijā, Ķīnā un ASEAN valstīs, kur pieauga vidēji turīgie iedzīvotāji, viņu skaits. Tas ir ar būtisku ietekmi uz Eiropu, jo īpaši, kad ir runa par avio satiksmi un savienojumību, kādu mēs cenšamies panākt. Protams, šīs izmaiņas un vidēji turīgo cilvēku skaitu pieaugums Āzijā mums nav nekāds pārsteigums, bet tas arī atspoguļojas nākotnē paredzamo um, savienojumu, transporta savienojumu prognozēs nākotnē. Šeit mēs redzam 2010. gada um, situāciju 16% visā pasaulē um, bija Eiropas ietveros, ja mēs uh, mērām pasažieru kilometros. Un otra lielākā, uh, lielākais savienojums bija uh, ASV un Eiropa. Tad Eiropa ar visu pasauli. Un uh, no 16 uz 11 procentiem ir nokrities šis uh, iekšējais savienojuma apjoms, bet tas ir nevis tāpēc, ka savienojuma apjoms uh, samazinās, nē, tieši satiksme Eiropā pieaug, bet tā nepieaug tik ļoti, kā tā pieaug citur pasaulē. Un tieši tāpēc procentos no uh, visas eh, pasaules satiksmes mēs eh, esam tā kā um, mazākā apjomā Eiropā. Eiropā mums eh, šobrīd eiro kontrolē 41 dalībvalsts, tie ir 10 miljoni lidojumi gadā, un 20, līdz 2036. gadam tie būs 14 līdz 15 miljoni lidojumu. Tātad ir būtiski izaugsme Eiropā, bet salīdzinot ar satiksmi visā pasaulē, šī izaugsme nav tik strauja. Uh, Protams, eh, šīs lielākās izaugsmes zonas ir ASEAN valstis un Indija un Ķīna. Tam ir zinām ietekme uz drošību, bet arī uz eh, to, ka mums ir jāsasniedz šīs valsts no Eiropas. Tā ir arī iespēja Eiropas eh, valstīm un to uzņēmumiem, jo šie ātri augošie reģioni uh, Eh, tiem ir vajadzīgas zināšanas eh, no reģioniem, kur ir eh, aktīva avio satiksme, un Eiropas uzdevums ir atbalstīt šīs valstis ar šīm zināšanām, kuras esam attīstījuši vienoto Eiropas debešu pētniecības programmā Eiropā. Mēs redzam, ka Eiropas savienojamība ar Āziju uh, arī ir eh, ļoti, ļoti spēcīga, arī nākotnē tā tas būs, un tās īpatsvars vēl pieaugs no 25 eh, procentiem 2010. gadā un līdz 29% 2038. gadā. Mēs redzam, ka eh, no Ķīnas un Indijas, no citām ārzijas valstīm ir interesi par tiešajiem lidojumiem. Mēs redzam, ka arī mazākas lidmašīnas šobrīd var uh, lidot lielākus attālumus, tātad eh, tās lidmašīnas, ar kurām parasti lidojam Eiropā, varēs eh, turpināt lidojumus arī uz Āziju, un arī pat mazākas lidmašīnas eh, nodrošinās savienojums, piemēram, starp pilsētām Ķīnā, kuras tiek sauktas par sekundārajām pilsētām, mēs pat nezinām to nosaukumus, bet tur tajās dzīvo vairāk miljonu cilvēku. Tātad ir arī izmaiņas eh, avio satiksmē, un tas kopumā palielina eh, lidojumu skaitu. Un, lai to darītu, mums ir jāapmainās ar datiem, lai nodrošinātu paredzamību Eiropā, kad kādi satiksmes apjomi ir gaidāmi ilgtermiņā, bet arī attiecīgajā dienā, kad tas notiek. Tātad Eirokontrole um, sadarbojas arī ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, arī ar citām uh, valstīm uh, kuras nav Eirokontrolas dalībvalsts, kuras kopā ir 41, un mēs galvenokārt strādājam šajās lielās izaugsmes zonās, kas ir Dienvidamerika, Brazīlija, eh, kas ir kontaktpunkts visai Dienvidamerikai, un, nu, protams, arī apvienotie Arābu Emirāti, kas eh, ir milzīga eh, operācija, kas tiek ieviest, un arī Ķīna, Indija un citas Āzijas valstis lai saņemtu no šiem valstīm un valdībām vajadzīgos datus starp savienojumiem starp šīm valstīm un Eiropu. Startautiskā civilās aviācijas organizācija Monreālā tās sauc par globālo plūsmu pārvaldības sistēmu, kurā mēs būtiski ieguldām. Šeit jūs redzat, kas ir Eirokontrolas dalība valstis mēs esam darbojamies uh, pamatojoties uz Uh, Eiropas Eirokontrolas līgumu, uh, kur ir runa par uh, vienoto Eiropas debesu ieviešanu, bet tur piedalās ne tikai 28 Eiropas Savienības dalību valstis, bet arī citas valsts kā Gruzija un Armēnija, piemēram. Šogad mēs esam noslēguši vienošanās ar divām jaunām valstīm. Tās ir citā zilā valstī, kas ir Marokas karaliste un Izraels valsts tas atbilst Eiropas Savienības politikai, proti, ka mēs eh, sadarbojamies ar mūsu partneriem Eiro vidusjūras eh, nolīguma ietvaros, kuru mērķis ir atvērt aviācijas tirgus šīs, šīm divām valstīm pilnībā, lai nebūtu nekādu ierobežojumu pieejas un satiksmes tiesību ziņā. Uh, Protams, tas arī piesaista papildus uh, turismu un satiksmu, veicina ekonomiku, tas nāk par labu šīm valstīm, bet tas ir arī interesanti Eiropas pasažieriem, jo tam vienmēr nāk līdzi labāk savienojumi un zemākas cenas uz šādām valstīm, un tas interesē Eiropas uh, pilsoņus. Lai uh, nodrošinātu šo lielo apjomu uh, veiksmīgu menedžēšanu. Mēs apmaināmies ar datiem ar šīm abām valstīm un ļaujam tām piedalīties visās Eirokontrolas aktivitātēs. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka tās tāpat kā citas uh, Eirokontrolas dalībvalsts, kas nav Eiropas Savienībā, ir apņēmušās pilnībā ieviest vienoto Eiropas debesu uh, nolīgumu. Uh, un lai mums varētu būt nepārtraukta avio satiksme, un kā jau priekšsādātais teica, vienotās Eiropas debesis vēl nav uh, tādā uh, līmenī, kā tam vajadzētu būt, bet tomēr mēs arī uh, rūpējamies par to, lai mm, ārpusējas valsts to arī ieviestu. Un tagad nonāksim pie tā, kas tad traucē uh, satiksmes plūsmas, un tas ir šis te konfliktzonu jautājums. Uh, Kopš Malaizijas 17 eh, eh, katastrofas esam izveidojuši Eiropas konflikta zonu repozitoriju, kas ir pieejams eh, visiem gaisa tāpas lietotājiem, gan Eiropas, gan arī ārzemju aviokompānijām, gatavojot plānošanu un plānojot lidojumus. Tātad šeit var redzēt, ko valstis ziņo par uh, uh, bīstamību savās valstīs. Tas var būt par viņu teritoriju, kur ir kāds konflikts, piemēram, kas ir konflikts zona, bet tās var būt arī citas valstis, kas uh, vēlas publicēt izlūku informāciju par citu valstu teritorijām, kas publicē šeit informāciju. Un tas viss atspoguļojas šajā repozitorijā, kas tiek atjaunināts visu laiku, visu diennakti un visu laiku ir pieejama visaktuālākā informācija visiem uh, Uh, lietotājiem un arī pasažieriem lidmašīnās. Mēs uzskatām, ka šeit nevajadzētu būt ierobežotam tam uz uh, Eiropas uh, avio kompānijām, jo daudz eiropiešu ceļo arī ar citām kompānijām. Tā ir ļoti plaši izmantota un aizsargāta lapa tiem, kam tas ir jāzina, proti tiem, kas plāno lidojumus arī uh, Eiropai un EASA ir e, pieeja tieši šai lapai. Un mēs apņemamies to visu laiku atjaunināt, lai tā būtu visaktālākā informācija. Tas tiek augstu novērtēts, bet tas no otras puses arī parāda, kādas ir problēmas Eiropā, jo ir aizvien vairāk bīstamo zonu un brīdinājumu. Un uh, to ievērošana un avio kompānijas tiešām to dara un uh, um, pārvieto savus maršrutus, tas rada sastrēgums attiecībā, jo īpaši uz Āziju, jo aizvien mazāk e, paliek uh, drošo maršrutu. Kādreiz mums bija iespēja izkliedēt uh, šos maršrutus, uh, bet tagad ir tik daudz to konfliktu zonu, ka tas vairs nav iespējams. Tātad tie ir jauni izaicinājumi satiksmes pārvaldībā, un um, Uh, tas uh, ir jāņem vērā plānojot maršrutus. Mēs to darām kā tīklu pārvaldītājs. Uh, šis uzdevums mums ir dots no Eiropas Savienības, apkopot visu šo informāciju centrāli un rīkoties kā operacionālai vienībai vienoto Eiropas debesu ietvaros un tādējādi pildīt uh, mandātu, kas ir noteikts regulā. Tā ir atšķirība no EASAS, kas ir uh, regulators. Uh, regulatāra struktūra. Viņi arī regulāri ierodas pie mums, uzraugot mūsu darbību, mūsu arī repozitoriju un visu šo te centrālā tīkla pārvaldību, kas tiek īstenot šeit un Parīzē. Mm. Mēs darbojamies kā centrālais punkts, apkopojot un izplatot uh, uh informāciju, uh, varbūt uh, pavisam uh, tādas uh, parastas krīzes, piemēram, tehniska kļūme, un tad mēs izplatām informāciju vai, piemēram, tad, kad bija šis Īslandes vulkāna izvirdums, izvirdums tad uh, um, būtībā gaisa tāpa nebija lietojama, jo neviens nezināja, kāda ir uh, pelnu koncentrācija. Un ar, esam redzējuši arī šos teroru uzbrukums, kā tas bija Briselē, diemžēl, kad bija jau um, satiksme gaisā, kas bija jānovirza uz citām lidostām, lai tās varētu. Um, droši nolaisties, tad, kad uh, Brisels lidosta izlēma slēgt uh, savu teritoriju. Tātad tās ir tādas krīzes, tādas scenārija, kad notiek satiksmes novirzīšana ar tīklus, tīklu pārvaldnieku un nacionālajām organizācijām. Mēs arī apmaināmies ar idejām pa, ar Āziju par šiem uh, um, satiksmes apjomiem. Mēs apmaināmies ar datiem un Eiropas Savienība ir uh, aicinājusi izveidot uh, zemes, zemes infrastruktūru, kuru mēs saucam par paneiropas tīklu, kurā visi zemes dati tiek uh, um, apkopoti un, protams, uh, tur ir arī kiberdrošība nodrošināta, lai neviens nevarētu ielaist, ielausties šajā tirgu. Uh, Un uh, mēs domājam arī par to, kā uh, cīnīties pret uzbrukumiem, ja tāda notiek, un aizsargāt uh, šos datus šeit. Uh, Eiro, e, EU e cert arī līdzdarbojas. Tas kopumā arī atspoguļo visas uh, aktivitātes, kas ir uzticētas Eiro kontroli, lai nodrošinātu, ka um, lidojumi ir droši pa mūsu gaisa telpu, tas ir arī saistīts ar mūsu civilu militāro misiju, lai izmantotu gaisa telpu visaptālākajā veidā, lai varētu uh, īstenot uh, operācijas, mācības un uh, nepieciešams gadījumā arī izmantot uh, gaisa telpu operācijām, bet mums ir arī jānodrošina, lai satiksmes pieaugums nākotnē īpaši uz Āzijas valstīm būtu pie, pie, iespējams. Un, uh, jānodrošina arī informācijas apmaiņa, lai šī traf, eh, satiksmes izaugsme būtu droša un eh, mums jau eh, tad, kad lidmašīna vēl ir uz zemes Āzijas pilsētā, mums ir jāzina, kā šī lidmašīna pacelsies un lidos. Mēs, kā starptautiska organizācija, esam vislabākā vieta, kur, kurai kur turpināt uh, atjaunināt tagadējo Eiropas likumdošanu, jo tad, kad tas viss tika radīts, tad uh, tīkla pārvaldības pilnvars vēl nebija tāds, kā tas tagad ir nepieciešams, un tas ir jāatjaunina, lai nodrošinātu Eiropas Savienības ekonomiskās intereses visā pasaulē. Paldies! Liels paldies, Brēnera kungs, un tagad dosim vārdu mūsu deputātiem, kas grib izteikties. Gālerkungs pirmais lūdzu. Jā, paldies, Brennerkungs, par šo te ļoti interesanto pārskatu un arī par šo uh, stāstījumu par tiem izaicinājumiem, kur priekšā mēs esam, jo īpaši, kad ir runa par konflikt zonām, kas aizvien vairāk rodas mums apkārt, un kas tieši ietekmē lidojumu maršrutus un arī kapacitāti eh, šajā te lidojuma tīklā. Es arī esmu piedzīvojis, kad, piemēram, biju Dienvidāfrikā, tad parasti mēs lidojām tieši pāri Lībijai, tagad uh, mēs lidojam pāri Tunisijai un Alžīrijai, tātad katrā ziņā uh, tur tiek nodrošināta drošība. Uh, Un tad uh, mēs dažkārt jautājam, vai tad uh, Nigērā un Čadā viss ir kārtībā, ka tur var lidot pāri, dažādi ir šādi jautājumi. Jūs parādījāt uh, tās valstis, kuras ir dalībvalsts eiro kontrolē, bet nav ēst dalībvalstis, Izraela, Maroka, Kaukās valstis, vai ar Alžīriju, Tunisiju un Ēģipti Uh, notiek sarunas, tas uh, geogrāfiski šķist loģiski. Par Lībiju vēl nezinu, tā vēl droši vien pati nedarbojas kā valsts, bet vai tur kaut kas ir plānots un kā tas ietekmē datu apmaiņu? Kā tad tas izskatās, uh, piemēram, tādā valstī kā Izrēlā? Tur viss ir ļoti profesionāli, viņi ļoti daudz zina un spēja izdarīt, varbūt viņi mums arī varētu kaut kā palīdzēt. Uh, laicīgi atpazīt kaut kādas bīstamas teritorijas, bet ar tādām valstīm kā Māroku, ar kurām mums jau ir saiknes, un nākotnē varbūt tā varētu būt Tunisija, tās varbūt drīzāk no mums varētu saņemt palīdzību. Kāda tur ir šī vienošanās, ko mēs eh, varam viņiem piedāvāt attiecībā uz eh, drošības datiem? Paldies! Paldies, Gāler kungs, un Tagad Tanaka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eirokontrole. Kaut gan tas ir eh, mulsinoši eh, daudziem, tā nav Eiropas Savienības institūcija vai struktūra. Un tā ir vairāk dalībvalsts nekā tikai ES dalībvalsts. Kā Brexit lēmums manā valstī to mainīs, vai būs kaut kādas eh, sarunas vai izmaiņas vajadzīgas, vai uh, Eh, apvienotās karalistas dalība Eirokontrolē netiks ietekmēta, tai atstājot Eiropas Savienību, vai tā varēs turpināt kā pilntiesīga dalība valsts bez nekādu izmaiņu veikšanas. Lopes Isturis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka ieradāties un uh, izmantojot šo iespēju, ka mums ir uh, Eirokontrola direktors šeit, es kā regulārs uh, lietotājs uh, apzinos, ka ir simtiem cilvēku, kas diendienā strādā, lai mūsu lidojumi varētu būt droši. Paldies jums par to. Es uh, runāšu par kontrolieriem Francijā. Mēs katru vasaru un katru, zie, katru Ziemassvētkus ciešiem viņu uh, um, streiku dēļ, bet tas nav par jums. Jūs runājat par konflikta zonām, par šīm te kartēm, kas tiek piedāvāts ekspertiem, plānojot lidojumus. Mans jautājums, ko vienkārši gribu uzdot, uh, ir sekojuši, vai arī lietotāji nebūtu jāinformē, ja viņi lidos uh, um, kaut kur, kur varētu būt risks, un tad viņi varētu izvēlēties, vai lidot vai nē. Uh, Piemēram, ļoti liela daļa Malaizijas um, aviolīniju eh, lidojuma pasažieri nemaz nezināja, ka viņi lidos pāri šai tādai bīstamai zonai. Protams, tā nevar būt publiski informācija. Es vienkārši uzdod sev šādu jautājumu, vai nebūtu vajadzīga pasažieriem uh, uh, pieejama informācija, ja viņi lidos pāri kādai konflikt zonai. Paldies! Pēterus kungs, lūdzu. Brennerkungs. Man ir liels prieks, ka varam diskutēt ar jums ne tikai kā deputāts, bet galvenokārt kā pasažieris, bet arī kā privāts pilots. Es domāju, ka vienotās Eiropas debesis ir lieliska ideja. Tas ir viens no tiem lielajiem projektiem, kas nav varbūt tik populārs un netiek tā reklamēts kā citi projekti, bet tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības nākotnē, ne tikai runājot par drošību. Un es domāju, ka šis projekts, vienotās Eiropas debesis, prasa tādu stratēģisku pieeju lai tas varētu būt uh, veiksmīgs un ilgtspējīgs. Es domāju, ka vairākās Eiropas, Eiropas sektoru stratēģijās uh, um, varētu arī uh, domāt par vidi un, un drošību. Man ir vairāk jautājumu jums. Pirmkārt, es gribētu uzklausīt uh, kādus uh, eh, vizionārus komentārus, uh, komentārus no jūsu puses par vīziju. Kā Eiropas vienotās debesis varētu izskatīties pēc desmit gadiem? Ko jūs paredzat desmit gadu periodā? Un otrais jautājums, kā pasažieris Strasbūrā, jūs zināt, ka mums tagad ir uh, lidojums jau divus gadus, bet mēs saskaramies ar eh, problēmām, jo ir divas sistēmas, kas nav a, eh, savietojamas. Un tie, kas ceļo no Strasbūras, eh, zin šo jautājumu, varbūt vajag padarīt savietojamākas Lufthansas un Air France sistēmas. Lūdzu, kolēģi, paldies. Es arī vēlos pateikties uh, Brenner kungam par um, šo interesanto informāciju, par šiem skaidrojumiem, par ēra kontrolas funkcionēšanu. Ir, eh, protams, eh, situācija, ka nāks lidot pāri teritorijām kur norisinās konflikti vai pat kāri. Kā jūs varat izvairīties un kā var izvairīties arī no uh, tādu teritoriju pārlidošanas, kur uh, iespējams, ka teroristu organizācija varētu kļūt aktīva. Paldies. Pues ahora es el tiempo de las respuestas para el señor Brenner. Cuando... Paldies. Dosim vārdu Brennerkungam. Paldies par šiem jautājumiem. Mēģināšu atbildēt secīgi, tā kā jautājumi izskanēja. Galtra kungs atsaucās uz um, konfliktzonu izvarīšanos no konflikta zonām, un jā, repozitārijas darbojas, es parādīju slaidos. Lībija mm, nu, šobrīd nav tā drošākā vieta, kurai pārlidot, un tāpēc valstis iesaka no tās izvairīties no šīs zonas. Un līdz sabiedrības to ņem vērā. Mēs eiro kontrole skatāmies uz visiem lidojumiem, skatāmies, kurš lido kur, un pārbaudam šīs lietas. Eh, skatāmies, vai visi tās ievēro. Un, ja neievēro, tad eh, mēs norādam līdz sabiedrībai uz eh, šo informāciju. Un es godīgi sakot, varu apgalvot, ka līdz sabiedrības ievēro mūsu ieteikumus, teiksim, lidojumi uz Dienvidāfriku šobrīd turpinās ilgāk, jo lido apkārt konflikt zonām mm, ap Rietumāfriku. Afriku par eh, datu apmaiņu. Nu, šis jautājums ir jūtīgs. Runājot, teiksim, par attiecībām ar Marokas karalisti, mēs parakstījām vienošanos, visaptverošo vienošanos, un piekritam ierasties ar eh, audita grupām, lai eh, paskatītos, kas tad notiek ar Marokas lidojuma drošības uh, dienestu, ko viņi, tam, ko viņi dara ar uh, vienotajām Eiropas uh, debesīm ar šo iniciatīvu. Un tad mēs teicām, ka tiks pēc inspekcijas sagatavots rīcības plāns, lai pielīdzinātu Marokas iestādes Eiropas vienoto debešu līmenim. Un tas notiek ciešā sadarbībā, un labās ziņas ir tādas, ka viņi ir atvērti Eiropas Savienības ieteikumiem, un uh, mums ir Eiromed vienošanās politiskajā līmenī, un mēs uh, esam tehniskajā līmenī, tātad Eirokontrolas vienošanās. Nā, kā mūs ļoti priecē šie notikumi. Un jo vairāk tiks īstenota vienoto debešu iniciatīva, jo drošāk būs lidojumi. Uh, Nu, un tad arī šī datu apmaiņa uzlabosies. Un nu, domāju, ka pagaidām mēs apmaināmies ar nelieliem datu apjomiem, bet uh, drīz uh, apmainīsimies eh, arī mm, radāru datiem tieši ētrā, kad būs attiecīgas sistēmas. Protams, tie tiek piemērota tāda. Uh, stingras informācijas nepieciešamības uh, sistēma. Ja runa ir par Marokas lidojumiem, tad, protams, viņiem ir par tiem viss jāzina, bet ja ir par citiem lidojumiem, nu, un tad, iespējams, ja šādi dati netieks izpausti. Mm, uh, skatīsimies uh, uz mūsu sastarpējām interesēm. Tas um, viss notiek diezgan. Uh, augstā līmenī šī datu apmaiņa, līdz ar to viņus interesē arī know-how. Eh, piemēram, ir liela lidosta Telavīvā, kas ir diezgan ierobežota zona, gan vides ziņā, gan politiskā ziņā. Eh, runa lielākoties ir par lidojumiem vidus jūras virzienā un mums jāskatās, kā uh, novirzīt lidojumus, lai lidmašīnas droši varētu ierasties Telavīvā un no Telavīvas atgriezties atpakaļ. Tad par Brexitu tika uzdots jautājums un uh, par to, kas, uh, kas notiks ar aerokontroli šai ziņā. 61. gadā tika nodibināta aerokontrole, pirms manis aerokontrolas priekšsēdētājs bija Brits. Lielbritānija vienmēr ir stipri atbalstījusi aerokontroli. kontroli Mēs eh, te nesaskatām nekādas lielas izmaiņas pēc Brexit. Es domāju, ka Lielbritānijas politika paliks tāda pati. Tas skar arī citas starptautiskās organizācijas, es domāju. Līdz ar to diskusijas ar kolēģiem Lielbritānijā nu, pierāda, ka Lielbritānija joprojām ir ļoti entuziastiska un vēlas eh, koordinēt aktivitātes Eirokontrolē. kontrolē un virzīt uz priekšu vienu no to debešu iniciatīvu arī Lielbritānijā. Nu, starp citu, ne tikai uh, Brita kolēģi, bet arī citas valstis, kas nav Eiropas Savienībā, dara to pašu. Mums jau ir 28 uh, pagaidām Eiropas Savienības valstis un 13 ne ES valstis ir kontrolē. Un iespējams. Uh, šādi mēs arī, ņemot to vērā, mēs arī nosakam darbības prioritātes, bet pagaidām es domāju, ka varam rēķināties ar Lielbritānijas atbalstu eiro kontrolī. Runājot par streikošanu. Nu, tagad Eiropas Savienība neiejauksies darbtiesību attiecībās vai likumdošanā. Mēs arī to nedarīsim, bet mēs vērojam, ko streiki mums nodara trīs, četru dienu garie streiki, kā piemēram Francijā. Uh, un tas nozīmē vienu miljonu minūšu aizkavējumu um, pasažieriem, avio pasažieriem. Turklāt liels lidojumu skaits tiek atcelts. Padomājiet par ekonomiskām sekām, padomājiet par uh, pasažieriem, kas nenonāk savā mērķa punktā. Un es uh, jau uzdevu jautājumu Eiropas komisijai, iespējams, ja uh, vajadzētu harmonizēt noteikumus par minimāliem uh, pakalpojumiem, kas jāsniedz pat, ja notiek streiks. Bet tur ir nacionāla likumdošana, un dažām valstīm ir šādi nolīgumi par minimāliem pakalpojumu standartiem, citām nav, un tas viss pagadam galīgi nav harmonizēts. Līdz ar to DigiMove mēs sadarbojamies, lai sagatavotu attiecīgu likumu projektu. Uh, lai 28 valstis pieņemtu vienādus noteikumus par minimāliem pakalpojumu standartiem. Un uh, mēs tad runājam par minimumu. Mēs nejaucamies iekšā uh, streiku tiesībās, bet um, tā kā efekti var būt ārkārtīgi dažādi, uh, jo valstīs nav minimālo kopīgo noteikumu, tad tas būtu jāmaina. Uh, Ehm, mums eh, bija kopīgi noteikumi, kopīgi mērķi attiecībā uz punktualitāti, bet eh, šo 3-4 mm, dienu garo streiku dēļ mēs eh, nesasniedzam šos mērķus. Ehm, Jā, desmit miljonu lidojumu aizkavēs par 0,5 minūtēm katrs lidojums. Varat izreikināt, cik minūšu tas ir kopumā, un es jau teicu par milzīgām uh, sekām. Tad uh, uh, maršruta nomainīšana lidojot. Tam pastāv repozitoris, uh, ko es jau pieminēju, kas arī darbojas. Mēs visi mācāmies no katastrofām, kas notiek, un avārijām, un uh, mēs sapratām, ka šāds repozitoris ir vajadzīgs. Šī ir minimālā prasība. Uh, vai pasažieriem palīdz uh, informācija par uh, lidojumu maršrutu. Es nezinu, jo šie maršruti nemitīgi mainās. Ja šis ir garš lidojums, 9-10 stundas, uh, tad uh, maršruts var mainīties vairākas reizes, un es nezinu, vai pasažierim tas viss obligāti jāzina. Uh, Nu, principā ja daudzu lidojumu laikā uz ekrāniem arī rāda ļoti precīzi maršrutu un pasažieri to redz. Bet es nezinu, vai tas tiešām palīdzēs pasažieriem vai drīzāk traucēs viņus, ja viņam būs jāsatraucas par to, kuru zonu tieši pārlido lidmašīnā. Es nezinu. Principā šī informācija ir pieejama pasažieriem un lietotājiem un valstīm. Un uh, šis process ir ļoti stabils. Ja tagad eh, mēs obligāti, mēs vienosimies par obligātu šīs informācijas publiskošanu, nu, te var rasties drošības riski. Te varbūt ieskatīties arī cilvēki un atrast šo informāciju, kuriem mēs nevēlētos darīt to pieejamu. Nu, tā arī ir cita medaļas puse. Par strateģisko pieju Single European Sky iniciatīvai. Mums ir mērķi vides jomā. Vides jomā valstis un starptautiskās organizācijas eh, tiksimies IKO asamblēja pēc divām nedēļām. Eh, runāsim par dekarbonizāciju un eh, par satiksmes pieaugumu līdz 2020. gadam bez papildu CO2 emisijām. Šis mērķis, protams, ir jāsasniedz. Mm, un, uh, Tas būs svarīgi arī nākamai vienoto debešu iniciatīvas likumdošanai. Komisāra Bulča te skata, ir atbildīga par daudziem aspektiem, komunikācija ar partneriem pasaulē, vides aspekti un niansētāka likumdošana pie Single European Sky. Mēs skatāmies tagad uz nākamo posmu no 2019. gadus priekšu. Mēs attīstām balto grāmatu, lai mācītos no iepriekšējām kļūdām. Nu, tagad, um, lai labāk saprastu eiro kontroli, mēs esam Hāgā, tas nav tālu no Briseles. Lūdzu, brauciet ciemos! Mēs labprāt parādīsim, kur mēs sēžam, kā mēs operējam un uh, savstarpēja atbilstība tehnoloģiju jautājums. Uh, Vienota Eiropas debešu iniciatīva ir šis uzdevums attīstīt uh, atbilstīgas tehnoloģijas. Un varbūt tam visam nav jānotiek tīri nacionālā līmenī. Un tas iet uz priekšu, bet lēni. Tas saistīts ar investīciju plāniem. ATM apriekojums ir dārgs, Un, uh, kalpošanas laiks ir 20-25 gadi, līdz ar to nomanīšana nenotiek ātri, bet mēs redzam arī Cēzara tehnoloģijas, kuru nevienam citam pasaulē nav. Un es runāju par uz datu balstītām tehnoloģijām, remote tālā tehnoloģijas, kas ir tiešām uz nākotni orientētas, un es domāju, ka Eiropa varētu arī tās uh, pārdot eh, pēc kāda laika, bet sākumā, protams, īstenot Eiropas Savienībā, lai rūpētos par gludu gaisa satiksmi. Es piemirsu vienu lietu. Man šķiet, ka tā ir pēdējā sadarbība citām Eiropas iestādēm. Mums ir augsta līmeņa vienošanās ar Eiropas Savienību, kas apraksta mūsu sadarbības aspektus. Mēs esam operatīvi tehniskā organizācija, eh, cieši sadarbojamies ar EASA, bet eh, EASA pārstrādātajā mandātā mums vajadzētu koncentrēties uz funkcijām. EASA atbild par uzraudzību, aviācijas drošības uzraudzību un mūsu uzskata par operatoru. Mēs esam atbildīgi par 41 valsti un esam tiešām tāda operatīva organizācija. Eiro kontrolas uh, eh, statūtus gribēja padarīt par regulu, bet šis plāns ir apturēts. Un um, arī EASA pilnvaru paplašināšanu arī vajadzētu apturēt. Jo uh, regulēšanu un operēšanu, regulatīvu operatīvu aspektu vajadzētu paturēt nošķirtus. Mūsuprāt, pagaidām EASA mūs tā kā kontrolē un menedžē. Labi, paldies! Līdz ar to šo darba kārtības punktu varam noslēgt, un paldies Brennera kungam par izsmeļošajām atbildēm. Bueno, pasamos al último punto. Un tad eh, skatīsim pēdējo punktu darba kārtībā. Un 2011. gadā mēs sākām runāt par partnerības un sadarbības vienošanos ar Uzbekistānu. Un um, mm, par papildu aspektu šajā vienošanās uh, attiecībā uz, uz tekstilu izstrādājumiem, bet mēs to visu piesaistījām piespiedu darba izbeigšanai. Uh, Uh, kokvilnas um, laukos. Mums ir uh, teksts angļu valoda, uh, kas, ko Inter izstrādās un par ko balsos 9. 10. novembrī. Es dodu vārdu Lunačekas kundzei. Runāšu angļu valodā šoreiz. Labdien visiem! Kā jūs atceraties, jau 2011. gadā, kā jau izskanēja, nu, parlaments nepiekrita toreizējam priekšlikumam paplašināt vienošanos, jo tika ziņots par uh, plaši piemērotu bērnu piespiedu darbu un 2016. gadā mēs, kā parlaments, ne tikai uh, centrālās uh, un Austrumāzijas komitejas vārdā, bet visa parlamenta vārdā mēs teicām, ka nedosim piekrišanu, ja šī praksa netiks izbeigta. Nu, jau gadiem ilgi mēs redzam, es domāju, ka parlamenta aktīvās rīcības dēļ arī ILO un uh, citas organizācijas organizācijās mums pieslēdzas un runā ar Uzbekistānas eh, varas iestādēm un eh, uzstāja uz eh, to, lai tiešām izbeigtu šo piespiedu darbu un bērnu darbu. Pie bērnu darba ir panākts labs progress. Mēs zinām, ka bērnu darbu tagad uzskata par sociāli bezatbildīgu lietu, un uh, tas vairs tik plaši nenotiek, un daži izolēti gadiem vēl ir. Īla pārstāvi arī tā teica pagājušā nedēļa. Bet par piespiedu darbu runājot, ir gan zināms progress, bet es uzskatu, un uh, arī ILO kolēģi un neatkarīgie novērotāji, kuriem starp citu neļauj objektīvi no, novērot situāciju. Uh, Uh, ražas vākšanu, ziņo. Es apcītu, tagad uh, šonadēļ sestdien atkal sāksies kārtēja ražas vākšana, kokvilnas uh, ražas vākšana, un ir gadījumi, kur civildienas darbinieki, darbiniekus arī medicīnisko personālu piespiež doties to novākt palīdzēt, un eh, ja viņi to nedara, tad viņam jāmaksā soda naudas. Tā kā tiek ziņots par eh, situāciju, kas nav ideāla, ka piespiedu darbs nav gluži izskausts. Un šis ir viens no pamatiem eslēm, kāpēc es afet komiteja ierosinu nepiekrīst arī tālāk, eh, arī, arī turpmāk. Pirms mums nebūs ziņojumu par to, kā norit ražas novākšana, kas sāksies gada 10. septembrī. ILO ziņo, ka savu uh, vērtējumu viņi finalizēs uh, decembrī, ka iespējams decembrī mums varētu būt pirmie ziņojumi. Un šeit ir uh, otrais apsvērums, kas man ir, mēs uh, redzējām uh, Karimova kunga uh, Pēc Krimova kunga nāves um, mēs uh, redzējām, ka situācija tāda nestabila, mēs nezinām, kā politiski tā attīstīsies. Un es domāju, ka tagad parlaments varētu izdarīt lielāku spiedienu cībā uz PCA un uz to, ko šī vienošanās nozīmē. Atcerieties masveidu noslapkavošanu 2005. gadā. Vismaz 57 cilvēki gāja bojā, vairāk pa 100 cilvēkiem tika ievainoti, kad uh, karaspēks šāvas protestētājiem, padomājiet par režīmu represijām 2008. gadā tā situācija normalizējās. 2009. gadā mēs tā kā gandrīz aizmirsām par uh, šo valsti, par ko mūs ļoti kritizē NVO, uzskatīja to par liekulību. Un tagad mēs nezinām, kas notiks, kurš būs nākamais prezidents, iespējams šī brīža ministra prezidents, kā varbūt šis nav īstais brīdis piekrist. Jo šis ir, šī ir izdevība arī izvirzīt prasības, lai cilvēktiesība situācija tiešām uzlabotos. Tas ir ierakstīts PCA, šķiet otrajā pantā. Tur rakstīts, kā PCA pieprasa no pusēm mm, respektēt demokrātiskumu un cilvēktiesības, un tas tā nenotiek šobrīd. Mums ziņo eh, arī, ka šī brīža ministra prezidents, eh, kas varētu būt nākamais prezidents, ir at... agrāk bija lauksaimniecības ministrs, un tieši viņš uh, uh, uzspieda pašvaldībām uh, Uh, kokvilnas uh, vākšanas kvotas, ka iespējams viņš daļēji līdz atbildīgs par šo situāciju. Mēs par to esmu runājusi ar ANU referentiem, nu, ka notiek šis pāries posms Uzbekistānā, ILO ziņojumu sagatavos tikai decembrī, janvārī. Šo, lielākoties šo divu iemeslu dēļ mums vajadzētu nogaidīt ar piekrišanas došanu. Es neesmu pret to, lai piekristu, tam, tam arī jābūt skaidram, bet. Uh, Es domāju, ka šī ir izdevība tagad arī izvirzīt prasības un panākt uh, to, kas melns uz balta arī ierakstīts PCA. Ka nākamnedēļ notiks nākamā ēnu uh, uh sēde, un uh, tur mēs varētu arī strādāt uh, konkrētāku viedokli un to finalizēt. Paldies! Paldies, priekšsādātāja kungs. Edvards Kukāns ir ETP ēnu referents, viņš nevarēja ierasties, tādēļ lūdzu nolasīt viņa runu. Uzskatu, ka sadarbība ar Centrāla Azijas valstīm ir ļoti svarīga. Mums ir eh, jāizkopja nu, tāda īpaša attieksme pret katru valsti individuāli. Jāsaka, ka Uzbekistāna ir pamākusi nopietnu progresu, tas ir uh, jāatzīst, un SDO uh, ziņojums arī ir um, mums uh, apliecinājis vairākus uzlabojumus, bet, protams, ir jāizskauž bērnu darbs saskaņā ar uh, pašreizējo partnerības un sadarbības nolīgumu ar Afganistānu, ar Uzbekistānu. Un jāsaka, ka Uzbekistāna nav PTO, tādēļ ir jādomā arī par uh, jaunu sadarbības formu tekstilu nozars jomā. Inta komitejā es piedāvāju piekrišanas procedūru un mēs vēlamies nobalsot pēc iespējas ātrāk saskaņā ar Inta nospraustu grafiku, lai varētu balsot plenārsēdē decembrī. Un dzirdēju Lunačiks kundzes argumentus, varētu viņai teikt Kukana kunga prātu AFET komiteja šeit nav atbildīgā komiteja, tādēļ mums ir jāievēro uh, INTA komitejas piedāvātais kalendārs. Pilnībā piekrītu Kūkan kungam. Paldies! Donc effectivement, je suis euh, rapporteur. Paldies, es esmu referente Inta komitejā par šo ziņojumu. Manuprāt, ir uh, jāatgriežas, un Lunačekas kundze atgādināja, kādas attiecības Eiropas parlamentam ir bijušas un Eiropas Savienībā ir bijušas ar Uzbekistānu. Mēs zinām jau ilgāku laiku par šiem jautājumiem, jo jau kādu laiku ir um, ekonomikas partnerības nolīgums uh, ar Uzbekistānu, un es domāju, ka Lunačekas kundzes argumenti varētu būt tie argumenti, uh, kuri apšauba visas partnerattiecības eh, ar Uzbekistānu, visu sadarbību. Es domāju, ka būtu eh, kaitīgi eh, Eiropas Savienībai un parlamentam uzsākt šādu attiecību dinamiku ar Uzbekistānu, jo tā ir viena no retajām valstīm šajā reģionā, kas ir pozitīvi uzvēr, uztvērusi dažādus atvērtības veidus, uh, Un um, pat ja var kritizēt vēl šo valstu, bet tā ir viena no retajām valstīm, kas patiešām ir sadarbojusies ar mums uh, tieši Savienības un parlamenta spiediena rezultātā, uh, proti sadarboties ar uh, SDO, tā ir gatava. Tātad tagad raidīt tādu negatīvu vēstījumu Uzbekistānai, negatīvu signālu, pat ja tā ir eh, sadarbojusies, eh, lai uzlabotu situāciju. Manuprāt, tas būtu slikts signāls, ko raidīt Uzbekistānai. Bet, ko es prasīju Inta komitejā, mēs varētu eh, lēmumam par kokvilnas protokola ratifikāciju pievienot rezolūciju, kas ļautu mūsu viedokli arī paust tādā argumentētākā veidā par situāciju Uzbekistānā, un tas ļautu uh, arī sniegt uh, Uzbekistānai to uh, informāciju par to, ko mēs sagaidām no viņiem mūsu sadarbības kontekstā. Tātad es uh, uh balstos uz tiem uh, argumentiem, ko piedāvāja Lunačeks kundze, un es viņai piekrītu, ka situācija nav ideāla, jo cilvēktiesību organizācijas, visas, kas tur ir uh, pārstāvētas Uzbekistānā, kad tām ir uh, iespēju to teikt, to arī saka, ka situācija nav ideāla, bet mums ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem, lai neraidītu no Eiropas puses tādu noslēgtības signālu, kamēr mēs taču esam šajā procesā, kad lietas uzlabojas. Ir bijis liels darbs Inta komitejas ietvaros, mēs tikāmies ar uh, Uzbekistānas arotbiedrībām attiecībā uz to, ko viņi dara cīnoties pret bērnu darbu. Uh, un arī pret piespiedu darbu. Mēs tikāmies ar NVO, mēs tikāmies arī ar uh, valdības pārstāvjiem, mums bija ar um, SDO darba grupas pēdējā tikšanās, kas mums deva tiešām pozitīvas indikācijas par pēdējos uh, trijos gados paveikto darbu. Mēs arī uh, bijām uh, apmeklējumu braucienā e, ar SDO, un tagad arī būs šī te kokvilnas novākšana, kas tolīt sāksies, un mums vajadzētu raidīt pozitīvu signālu, lai turpinātu šo pozitīvo procesu ar Uzbekistānu. Nu, redzēsim, vai būs kaut kādas politiskas izmaiņas Uzbekistānā turpmākajās nedēļās. Uh, bet tā vietā, lai uh, noslēgtos uh, pret Uzbekistānu, es domāju, ka mums drīzāk ir jāveras, uh, jāpaveras plašāk un uh, uh, jācenšas vēl vairāk sadarboties un veicināt pozitīvu attīstību Uzbekistānā. Jā, protams, mēs ņemsim vērā to, ko AFET atzinums uh, saka par šo nolīgumu attiecībā uz kokvilnas protokolu ratifikāciju. Uh, Uh, līdz gada beigām būtu jāpieņem lēmums plēnāra sēdē, un es domāju, ka mums vajadzētu tiešām ar argumentiem pamatot mūsu pozīciju, runājot gan par uzlabojumiem, kas ir veikti, uh, gan arī uh, uzstādot mūsu prasības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī. Paldies! Gracias, presidente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo. Paldies! Es gribēju pateikt, ka mēs varam runāt par uh, ilustrāciju tādām konkrētām politikas izpausmēm. Un Ir eh, daudzi teikuši, ka Uzbekistāna ir eh, panākusi progresu. Es uzmanīgi ieklausījos Lunačekas kundzes teiktajā. Un jāsaka, pilsoņi īstenībā nu, tiek paverdzināti. Es nezinu, vai mums vajadzētu sadarboties ar Uzbekistānu. Broka kungs, jā, tagad, ko es piedāvātu? Inta ir atbildīgā komiteja. Nu, varbūt es drīkstu pateikt līdz galām. Es arī vēl beigās gribēšu runāt, saka Lunačeks kungs. Nē, es vienmēr saku pēdējo vārdu, saka Brauka kungs, bet pagaidi. Ieklausies manā priekšlikumā. Labi, tagad klausos, kas tev sakāms. Inta ir atbildīgā komiteja. Mēs dzirdējām, kāds ir Intas uh, viedoklis, un, ja pareizi sapratu, uh, ir paredzēts šajā nolīgumā iekļaut arī tekstilizstrādājums. Un tas arī ir jādara. Un Inta komiteja ir uh, gatava sagatavot rezolūciju, kurā tiek pieminēta kritiskā cilvēku tiesību situācija un vispārējie pārmetumi lai varētu visu to arī nu, tā labi integrēt tekstā. Mums vajadzētu ņemt vērā to, kāds ir nospraustais grafiks Inta komitejā, lai vēl šonedēļ varētu sagatavot priekšlikums atzinumam. Līdz 28. septembrim 18.00 jūs varat iesniegt grozījumus par šo atzinumu. Un Tas, kā attīsimies, laiks rādīs. Vai referentes kundzei tas būtu pieņemami? Nu, tas skatīsimies, kādi ir šie politiskie samēri. Paldies! Paldies par šo priekšlikumu, saka Lunačekas kundze. Pēc ETP kolēģu un SD kolēģu uzklausīšanas eh, dzirdot viņu strīdu. Uh, Es zinu, kas notiek Inta komitejā, zinu, kāds ir viņu grafiks, bet Marija Arēna runāšu skaidru valodu. Es neko negribu bloķēt, es negribu bloķēt šo piekrišanas procedūru, bet es lūdzu, nu, pagaidīt vienu mēnesi, lai mēs varētu iepazīties ar SDO jaunāko ziņojumu decembrī. Es zinu, ka Inta ir jāpieņem lēmums un ļoti labi, ka viņi arī uh, atļāva sagatavot rezolūciju, tas ir svarīgi. Un es arī uh, ieklausījos priekšsēdētāju teiktajā, jā, mēs tā arī rīkosimies, bet es gribu arī nākamnedēļ organizēt ēnu uh, referentu tikšanos un es piekrīstu arī Inta priekšlikumam, bet, nu, nāks laiks, nāks padoms un piekrišanās procedūra, jā, nu, tā ir arī tāds uh, eh, politiski simbolisks raksturs, bet ir jādomā arī par cilvēktiesību un demokrātijas pārkāpumiem, ir sevišķi pēc prezidenta nāves, tur tagad ir politisks vakums, īsti neviens tagad nezin, kas notiks Uzgan uh, Uzbekistānā tālāk un nākamā nedēļa tātad ēnu referentu tikšanās. Priekšsēdētais 26. septembris ir termiņš grozījuma iesniegšanai, jums ir ļoti daudz laika. Un locekļi no dažādām politiskajām grupām ir piekrituši ievērot INTA kalendāru. Un tas, kā jūs tiekaties nākamnedēļ, jau ir cits stāsts. Bet es gribētu teikt, ka mēs uh, iesim intapēdās un Un ir, uh, nu, tā tad viss jādara uh, saskaņā procedūra. Labi, esam viens prāts, paldies. Man jābeidz šī sēde, bet man būtu liels prieks, Man ir liels prieks paziņot, ka pie mums ir ieradusies Nāģa Savčenko. Uh, just a bilateral meeting with her. Man jau bija tikšanās ar viņu, un es jau Naģai pateicu, ka mēs esam ļoti priecīgi viņu šeit redzēt, brīvībā un pie labas veselības. Un es viņai arī pateicu, nu nekad neuzsāc vairs bada streiku jo mēs gribam, lai jūs nu, vēl ilgi būtu pie labas veselības. Jāsaka, ka mūsu parlamenta deputātiem arī brīvība ir ļoti svarīga. Varbūt jūs vēlaties kaut ko pateikt, lūdzu. Paldies! Це був шлях до моєї розвільнення. I'm really grateful for you. Every your letter, every your resolution. Paldies, es esmu jums ļoti pateicīga Цінним. You showed that uh, the life of one person it's really very extremely Jūs uh, patiešām jūsu atbalsts bija ļoti svarīgs. Цінностям гуманності, цивілізованості і людяності. Дякую. Uh, I'm sure and I... Esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienība joprojām būs vērtība cilvēktiesība un demokrātijas institūcija, kas aizsargās cilvēka un katra individa tiesības. Paldies! Ich danke Ihnen für diese Worte. Die... Paldies! Paldies! Jūs redzat, ka deputāti jūs atbalsta un arī nākotnē. Ukrainas kontekstā mēs turpināsim iestāties par Ukrainas teritorijas integritāti, neaizskaramību, cilvēku tiesībām un jāsaka, ka ir jāgarantē nācijas suverenitāte, un mums, kā Eiropas parlamentam, būs jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu Ukrainu un Eh, visus šos drosmīgos cilvēkus, cerot, ka Ukraina varēs eh, pieņemt visas nepieciešamās reformas, eh, ieviest tirgus ekonomiku, pabeigt cīņu pret korupciju un tādā veidā kļūt spēcīgāka, lai pieliktu punktu Krievijas agresijai. Paldies un novēlu jums panākums. Die Sitzung ist geschlossen. Beidzam darbu.